Gut, meine Damen und Dāmas un kungi, godātie kolēģi, es domāju, ka 5 minūtes pār diviem jau ir, mums vajadzētu sākt mūsu sēdi. Sirsnīgi sveicu jūs visas uz mūsu tirzniecības politikas dienu uh, šeit Eiropas parlamentā. Dāmas un kungi, šī ir pirmā reize, kad mēs organizējam šādu tirzniecības politikas dienu, un tam, protams, visam ir ļoti skaidrs iemesls. Proti, tirzniecības komitejā mēs skatām jautājumu par tirzniecības politikas virzienu un leģitimitāti. Esam to jau apsprieduši, un uh, gandrīz gadu mums jau ir uh, jauns komisijas paziņojums uh, par jaunu pieeju uh, tirzniecības politikā tirzniecība visiem, trade for all. Un šī uh, tirzniecības politikas dienas pieeja un uh, iemesls ir arī uh, tagad uh, izvērtēt, kāda ir šī situācija, kā šī jaunā tirzniecības politika ir uh, īstenojusies praksē un kādas perspektīvas ir Uh, nākotnē. Un tas viss, protams, notiek uh, situācijā, kad ir ļoti uh, sadrumstalots, sašķelts viedoklis par tirzniecības politiku. Mums ir bijuši būtiski panākumi tirzniecības politikā. Šeit man blakus sēž referents par konfliktu minerāliem. Tur mēs kā Eiropas parlaments eh, spērām revolucionārus soļus un uz vērtībām orientētu tirzniecības politiku virzījām uz priekšu, bet no otras puses uh, ir grūti saprotams, uh, kā populistiski spēki Lielbritānijā argumentēja pret uh, tirzniecības politiku un par Lielbritānijas izstāšanos no Eiropas Savienības un ASV uh, ir ievēlēts tagad prezidents, kurš uh, pilnīgi tiešā tekstā atbalsta protekcionistisku uh, tirzniecības politiku. Tā viņš vismaz solīja priekšvēlēšana kampaņā, ka tādu īstenos. Un uh, tad mēs arī redzam, ka ir uh, cilvēki, kas ir izgājuši ielās, eh, arī daudzās galvaspilsētās eh, protestējot pret tirzniecības politiku. Tirzniecības politika vairs nav, eh, vairs nav tāda, kas darbojas pat par sevi, tā tiek pieņemta kā zināms dzīvesveids, bet tā saskars arī ar izaicinājumiem. Un saskaroties ar globalizāciju, kas uh, ir attīstījusies pēdējos gados, um, tas viss arī ir saistīts. Tikai daži aspekti. 1980. gadā, salīdzinot tātad ar mūsdienām, uh, IKP ir uh, palielinājies par 150%. Uh, globālais izniecības apjoms ir attīstījies par 900% un investīciju apjoms ir investīciju instruments eh, ir palielinājies par 1200 procentiem. Tā tad eh, milzīga eh, globalizētās ekonomikas izplešanās, un arī tas veids ir mainījies, kā notiek tirzniecība, kādreiz tā bija produktu apmaiņa, tagad ir globālas vērtības pievienošanas ķēde, 70% globālās tirzniecības sastāda uh, puspro, tātad pusfabrikāti un uh, izēvielas, kas tiek uh, gatavots, un tas, protams, viss ietekmē arī plūsmu un investīciju organizēšanas struktūras, un arī Eiropa ir lielā mērā atkarīga no tirzniecības, un tas vēlreiz parāda, cik ļoti mēs kā kontinents, uh, kas eksportē, esam atkarīgi arī no importa. Uh, 40% no mūsu eksporta eh, sastāda imports. Tātad mēs esam ļoti sasaistīti, sausti eh, vienotā sistēmā, un ja mēs to ņemam vērā, tad ir arī skaidrs, ka tirzniecības politikā mums ir jāved sarunas ne tikai par muitas nodevām, bet arī par standartiem, patērēt aizsardzības jomā, darbņēmēja tiesībām, ilgtspējības mērķiem. Vēl pagājuši gadu um, Mēs eh, redzējām, ka tika pieņemti eh, ilgtspējīgas attīstības mērķi, un tas viss mums ir jāintegrē eh, tirsniecības politikā, kas vēlas ietekmēt globālos procesus, un tas ir ļoti svarīgs jautājums, jo uh, Ja ir saru, sajūta, ka notiek kaut kas nekontrolējams, tad uh, cilvēki uh, noskaņojas skeptiski, skeptiski pret globalizāciju, un tāpēc mums ir uh, jāņem vadības groži rokās, jāpieņem noteikumi globalizētai pasaulē un tirzniecībai. Un tad uh, uzreiz rodas jautājums par kompetencēm. Par to mums arī ir jādomā. Kopš Lisabonas līguma mums ir ekskluzīvā kompetence Eiropas Savienībā par tirzniecības politiku. Tas ir kopienas uzdevums uh, Eiropas Savienībā. Un uh, es uh, nepieņēmu, ja nacionāli interešu vadīti uh, cilvēki mēģina šo uh, politiku atkal uh, nacionalizēt, jo tas noved pie tirzniecības politikas fragmentācijas. Un Uh, grauj šo te integrācijas politiku, kas ir Eiropas Savienība, integrācijas projektu, kas ir Eiropas Savienība. Un tas viss arī ir jāņem vērā, jāizvērtē, par to ir arī jādomā, cik uh, lielā mērā mēs varam uh, procedūras pātrināt, vienkāršot tā, lai mēs kā Eiropas Savienība uh, esam lemt spējīgi, rīkoties spējīgi, uh, Un ir arī viens svarīgs uh, moments parlamentam, lai mums būtu arī demokrātisks iejaukšanās iespējas. Jo īpaši, kad mēs runājam par darba ņēmēja tiesībām un standartiem, tieši tad ir uh, svarīgi plaši apspriest šos jautājumus sabiedrībā, un arī šeit, dāmas un kungi, godātie kolēģi, arī nacionālo valdību uh, atbildība ir jāapsver. No vienas puses. Uh, tirzniecības nolīgumos eh, ir eh, valdību līdzdarbība. Eh, mandātus pieņem tikai vienbalsīgi 28 valdības par to lemj, un tad process un ratifikācijas uh, procesā man rodas sajūta, ka šīs valdības tad pēkšņi kaut kur pazūd un atbildīgi ir tikai komisija un parlaments. Ja mēs kā kopienas uzdevumu saprotam tirzniecības politiku, tad vēl jo vairāk ir eh, nepieciešams arī demokrātiskos lēmumu pieņemšanas procesus visās eh, dalībvalstīs eh, aizstāvēt. Tiešām aktīvi aizstāvēt, un par to ir jādiskutē, jo demokrātiskās struktūras pastāv, bet tās ir arī uh, jālieto dzīvē. Uh, Un pie tā piedara arī tas, eh, ka mums ir skaidri jāzina, par ko mēs runājam, jānodrošina tātad caurskatāmība. Un šeit gan parlaments, gan komisija pēdējos gados ir daudz sasniegusi. Mēs esam kopā daudz sasnieguši, sadarbojoties likumdevēju starpā, bet arī attiecībā uz sabiedrību. Eh, tagad ir daudz vairāk eh, protokolu un citu dokumentu pieejami. Tātad kopumā ir jāpasaka skaidri, mēs vēlamies veidot globalizāciju cilvēku interesēs, vēlamies noteikt standartus un tiesības, mēs vēlamies to darīt demokrātiskā veidā. Eiropas uh, eh, integritāti mēs nevēlamies apšaubīt, mēs vēlamies nodrošināt caurskatāmību tā, lai uh, tirzniecība būtu ne tikai brīva, bet arī taisnīga. Par to šodien gribam diskutēt. Leģitimitāte uz ārpus, uz iekšpusi, saturiskajās eh, virzības. Um, mēs tā kā nedaudz vēlamies eh, saņemt tādu inventarizāciju par situāciju. To mēs darīsim ne tikai šeit eh, zālē, bet arī kopā ar cilvēkiem, kas skatās šo sanāksmi caur internetu vai arī caur Twitter, sūtīs mums komentārus esam dažus jau saņēmuši. Trade Policy Day ir uh, tēmturis, jeb hashtags. Visi ir laipni lūgti arī diskutēt, piedalīties šajā diskusijā Twitterī, lai arī no uh, sabiedrības saņemtu ieguldījumu šajā diskusijā. Mēs esam plānojuši šodienas diskusiju organizēt divās daļās. Pirmā daļa, pirmais jautājuma bloks attieksies vairāk uz Eiropas Savienību un globalizācijas veidošanu, ietekmēšanu, un otrā daļa būs drīzāk par iekšējo darba strukturāciju un leģitimitāti. Un to mēs abi, es un Vinklēr kungs, uh, kopīgi darīsim. Tātad es vadīšu, es atvainojos, pirmo uh, kārtu vadīs Vinklēr kungs un otro kārtu uh, es. Lūdzu, Vinklēr kungs, jums vārds. Paldies, priekšsēdētāji! Komisārs kundze, godātie viesi un uh, būtisku institūciju pārstāvji, kam ir būtiska loma globālajā ekonomikā, banku uh, sektorā un tirdzniecībā. Teikšu jums, ka man ir liels gods vadīt uh, šīs diskusijas pirmo daļu. Un, ja varu sākt ar pāris atziņām, atzīšanās, uh, Tad, kad mēs kādreiz plānojām šo sanāksmi, gandrīz pirms gada, un kā jau komi, priekšsādātājs teica, ka mēs ar komisāru arī diskutējām, kura toreiz bija tikko prezentējusi jauno Eiropas tirzniecības stratēģiju Startautiskās tirzniecības komitejas priekšā, un sākotnējā ideja bija, ka mums būtu ļoti labi uh, izveidot tādu kā novērtējumu, atgriezenisko saiti un pēc uh, gada apmainīties viedokļiem par šo jauno Eiropas Savienības tirzniecības stratēģiju. Un, ja mēs uh, tagad salīdzinām, pasauli tomēr ir ļoti mainījusies šī gada laikā, kurš ir pagājis kopš jaunās tirzniecības stratēģijas prezentācijas. Un šī būs mana otrā atzīšanās vēl pirms dažiem mirkļiem pirms debašu sākuma mēs ar priekšādātāju Langi diskutējām, un uh, viņš uh, uh runāja par to, ka Bobs Dīlans tikko saņēma um, Nobela balvu, un Langas kungs viņu citēja, sakot, ka laiki mainās. Jā, tiešām viņam taisnība, arī tirzniecībā pasaule ir pilnīgi mainījusies, un jau kopš uh, šā rīta pasaule ir pavisam cita. Punkts. Uh, Godātie eh, mūsu viesi eh, ir Eiropas Savienības komisāra tiesniecības jautājumos, Etelija Malmstrēma, PTO direktora vietnieks Karls Brauners, eh, Starptautiskā valodas fonda Eiropas direktors Džefrijs Franks un Kens Aš, kurš ir OECD tiesniecības un lauksainiecības direktorāta direktors. Paldies viņiem visiem, kas esat ieradušies un uh, Sākumā došu vārdu komisārai Malmstrēmai, lai viņi var sniegt savu prezentāciju. Lūdzu, komisārs Kunz, jums vārds. Thank you very much, Chairman. Paldies, priekšsēdētāji, godātie paneļa diskusijas dalībnieki, dāmas un kungi, labdien! Paldies, ka organizējāt šādas diskusijas eh, tiešām īstajā laikā un varbūt pat saulēcīgāk nekā jūs bijāt domājuši, ka jādiskutē par um, tirdzniecību, tas ir vēl aktuālāk šobrīd. Cilvēki Amerikas Savienoties valstīs noteikti nav pret tirdzniecību, viņi redz tirdzniecības jēgu, izaugsmē jau un darbu vietu radīšanā un tā, bet cilvēki ir noteikti nobažījušies un tāpēc abas tēmas, ko jūs esat izvēlējušies, tirzniecības eh, politikas veidošanu un leģitimitāti nāk īstajā brīdī. Un es gribētu arī dažus vārdus par to teikt. Es biju ļoti priecīga, ka mēs varējām parakstīt pagājušajā sestdienā līgumu ar Kanādu, tātad CETA līgumu. Un es ļoti cieši sadarbošos ar jums, godātie parlamenta deputāti, un es ceru, ka pēc iespējas drīzāk mm, panāksim vienošanos, jo uh, šis līgums ar Kanādu CETA ir ļoti labs, varbūt pat lielisks piemērs tam, kā Eiropas Savienība var uh, globālo tirdzniecības politiku mm, veidot vai virzīt. <clears throat> Jo mums uzdevums ir dot Eiropiešiem iespēju gūt labumu no integrētas uh, globālās ekonomikas, paplašinot iespējas cilvēkiem, kas strādā rūpniecībā, pakalpojums niedzējiem, tāpat arī lauksaimniekiem. Uh, bet eh, globalizācijas ietveros ir arī cilvēkiem jādod iespēja sajust, ka viņiem ir ietekme, veidojot šos te tirdzniecības noteikums, un tas nozīmē, ka tirdzniecības politikai ir jāveicina tā, tās vērtības, kas ir būtiskas šeit. Eh, CET sevi ietver gan vidas aizsardzības eh, normas, gan citas, gan ilgspējīgas attīstības normas. Uh, Tur ir runa par uh, publiskiem pakalpojumiem, skaidri norādīts, ka Eiropieši un Kanādieši paši izlēms, kā viņi vēlas organizēt savu veselības aprūpi, ūdens apgādi, izglītības sistēmu. Un Uzli, uzlabojumi investīcija aizsardzībā ir pirmais solis, lai aizsargātu sabiedrības intereses tādā padziļināti integrētā globālā ekonomikā. Tas savā ziņā dod Eiropiešiem balsi pasaulē, un tas ir viens piemērs tam, kā mēs cenšamies izmantot Eiropas Savienības tirdzniecības politiku, lai veidotu tādu globālo nākotni, kādu to vēlamies redzēt. Un tas ir ļoti būtiski stratēģijā tirdzniecība visiem. Uh, uz ko atsauc ar, arī priekšsēdētājs un uh, Vinklerpunkts. Mēs vēlamies uz vērtībām balstītu tirdzniecības politiku, kas būtu atbildības pilna, un te nav galvenais tikai ekonomika. To mēs ieviešam praksē ar CETA līgumu mēs arī panākam jaunu progresu pasaules tirdzniecības organizācijas jautājumos. Tad uz būtiskos jautājumos viens būtisks jautājums, kur mums ir nepieciešama globāla noteikuma, ir digitālā joma, tā lai mēs varam gūt vislielāko labumu no tiešsaist režīmā augošās ekonomikas, un mums ir jāraugās, lai mēs aizsargātu Eiropas vērtības, piemēram, datu privātumu. Tāpat mēs arī veidojam globālo līgumu par vidas eh, produktiem, atbalstam cīņu pret um, klimata izmaiņām un atbalstam atjaunīgu energoresursu izmantošanu. Mums ir arī ļoti ambiciozi, ne pat ambiciozākā pasaules uh, mēroga darba kārtība iekļaut šajā te cetu līgumā. Drīzumā nā, stāsies spēkā arī līgums ar uh, Japānu, tas arī ļoti būtisks, tas šobrīd tiek tūkots. Tas Viens no vislielākajiem izaicinājumiem ir, kā sadarboties ar, ar jaunajām ekonomikām. Satanojas runātāja teica Vietnama, nevis Japāna. Mēs esam sākuši sarunas arī ar Merkusur valstīm, atvēruši jaunas sarunas ar Meksiku, Indonēziju, Tunisiju un mēs ceram ļoti drīz arī sākt sarunas ar Austrāliju, Jaunzēlandi, Turciju un Čīli. Uh, Un tāpat kā CETA, šie līgumi būs ekonomiski efektīvi. <clears throat> Mums ir jārod jauns iespējas mūsu uzņēmējiem no maziem un vidējiem uzņēmiem un jādod lielākas iespējas arī patērētājiem. Uh, Šie līgumi ņems vērā Eiropas vērtības, ilgtspējīga attīstība, sociālā sistēma, vidas standarti, un tiem ir jābūt arī caurskatāmiem, jo tādējādi interesētās puses arī varēs um, izteikties. Tirzniecības politika, protams, ir šie līgumi, bet te jau viss nebeidzas, un, uh, un es domāju, ka ļoti drīz būs arī ziņojums par konfliktu minerāliem Mēs arī esam nākuši klajā ar priekšlikumu noteikumiem pret spīdzināšanu, TSP plus programmu par uh, apstākļiem uh, tirkus piekļuvēji nabadzīgajām valstīm, ja tās izpild zināmas priekšnosacījums attiecībā uz uh, cilvēku tiesībām, uh, marķēšanas prasībām un tā tālāk. Un tāpat mums ir ekonomiskā partnerība ar uh, Āfrikas un Karību jūras valstīm, kas palīdzētu veicināt viņu attīstību. Tā kā mums ir ļoti ambicioza tirdzniecības politika, kas um, atbalsta mūsu ekonomiskās intereses un mūsu iedzīvotājs. Taču mums ir jāsaprot, ka ir problēmas ar leģitimitāti šajā sakarībā, jo viss šīs lietas, ko mēs darām, var nākt par labu iedzīvotājiem tikai tad, ja iedzīvotāji tam uzticas. Pat ja uh, Mums labi ir izdevies panākt vienošanos, mums, protams, ir vairāk jāsadarbos ar iedzīvotājiem, nekā esam darījuši to līdz šim. Labi, ka esam parakstījuši CETA, bet eh, tas bija garš un sarežģīts process, un mums, protams, ir jāpadomā par to, ko tas īsti nozīmē tirdzniecības politikai īstermiņā, vidējā laika termiņā un ilgtermiņā, jo mēs tik tiešām šobrīd atrodamies sarežģītos apstākļos. Uh, vai mm, globālās vērtību izmaiņas, eh, miljoniem darba viet, kas ir, kas ir atkarīgs no eksporta un vairāk miljonu, kas ir atkarīgi no importa, radot jaunas darba vietas. Mēs zinām, ka mūsu eksports arī var palielināties, piemēram, līgums ar Dienvidu Koreju palīdzēja mums eh, palielināt savu eksportu šo valstu, bet, protams, Mums ir arī jārisina tās bažas, kas mūsu iedzīvotājiem ir saistībā ar tirsniecības līgumiem. Daži baidās par to, ka varētu būt lielāk, varētu zaudēt jaunas darba vietas, bet ļoti bieži darba vietu zaudēšana ir saistām ar tirdzniecību, vairāk tā, tur ir runa par uh, modernizāciju, par automatizācijas ieviešanu un tā tālāk. Tāpat cilvēki domā, ka tirdzniecības nolīgumi ierobežo mūsu brīvību un cita apliecina, ka tas tā nav. Līdz ar to mums ir jāieklausās iedzīvotājos pieņemot savu politiku un mums ir jāiesaist cilvēku nacionālā līmenī, mums ir jāraugās, lai. Uh, Dalībvalstu parlamenti ir uh, arī iesaistīti šajā procesā. Es apmeklēju 22 dalībvalstu parlamentus pagājušā gadā, un es arī turpināšu braukāt uz šīm valstīm, lai runātu par tirzniecību. Protams, Eiropas parlamentam ir milzīga loma. Jūs esat tā saiknes starp Briselu un savām uh, valstīm, uh, saviem iedzīvotājiem, un jūs viņiem varat izstāstīt, kāda ir situācija. Un jums ir ļoti būtiska loma. Tāpat arī uh, Jānorāda, ka arī dalību valstu valdībām ir ļoti svarīga loma. Daudzi ministri, daudzas valdības ļoti aktīvi iesaistās um, sarunās ar iedzīvotājiem par tirdzniecības nolīgumiem, bet es domāju, ka šajā ziņā varētu darīt vairāk, jo iet komisija ir vedus sarunas par tirdzniecības nolīgumu un vēlāk informē par to sabiedrību, tad uh, diskusijām jau vairs nav vietas. Tam diskusijām ir jāsāks tajā brīdī, kad mēs sākam šo mandātu izstrādāt. Dalībvalstu valdībām ir svarīga atbildība, lai palīdzētu cilvēkiem pielāgoties globalizācijai. Te ir runa gan par zinātību, gan par izglītību, infrastruktūru un tā tālāk, lai cilvēki varētu tikt līdz šīm straujām izmaiņām mūsdienu ekonomikā. Mēs redzam svarīgas izmaiņas tirdzniecības politikā, varbūt pēc dažiem mēnešiem redzēsim vēl dažas citas svarīgas izmaiņas, bet pavisam noteikti ar apņēmību, elastību un atvērtu attieksmi mēs varam panākt svarīgs rezultāts, un es ceru, ka varēsim arī vairot iedzīvotāju uzticību mūsu darbam. Un es domāju, ka par to arī runāsim šodien. Paldies, ka uzaicinājāt. Gaidu diskusiju. Paldies, komisārs Kūns, par jūsu pārdomām par informāciju, ko sniedzāt un ko jūs regulāri sniedzat Inta komitejā. Un tagad es gribētu dot vārdu Pasaules tirsniecības organizācijas pārstāvim, un, bet gribētu arī atgādināt, ka Pasaules tirsniecības organizācija ir ārkārtīgi nozīmīga organizācija. Pasaules tirsniecības ko kontekstā un šeit Eiropas parlamentā ļoti atbalsta to, ka daudz, eh, ka multilaterālā tirdzniecības sistēma joprojām ir tā labākā sistēma, lai nodrošinātu uz noteikumiem balstītu un godīgu, eh, godīgu sistēmas pastāvēšanu. Uh, Tas ir ļoti būtiski arī PTO parlamentārajai dimensijai, un es domāju, ka šī te būtiskā loma tikai palielināsies, jo ir jānostiprina un ir jāpanāk garantijas mūsu globālās tirdzniecības leģitimitātei. Man ir tas gods dot vārdu Kārlam Braunerkungam, kurš ir eh, PTO ģenerāldirektora vietnieks. Lūdzu, paldies, priekšstādētāja Langas kungs, godātie deputāti, komisāri Malstrēmas kungs, dāmas un kungi. Lies paldies, ka uzaicinājāt mani piedalīties Eiropas parlamenta tirsniecības politikas dienā. Šī tirsniecības politikas diena tiek rīkota brīdī, kad eh, daudz cilvēki vaino tirsniecības līgums eh, pie dažādām negatīvām eh, tendencēm. To vislabāk varēja redzēt cīņā par cetu un tieši tāpat arī ASV prezidenta vēlēšana kampaņā. Un tāpēc es eh, gribētu vēlreiz uzsvērt, ka mēs esam apņēmības pilni sadarboties ar parlamentu, lai veicinātu izpratni par to, kas tad īsti ir tas būtiskākais jūsu loma kā parlamenta deputātiem. Tev jau uz to norādīja, ir ārkārtīgi nozīmīga. Pat globalizācijas laikos biznesis ir lokāls, un jūs esat tie, kas eh, apvieno cilvēkus eh, savā, savos vēlēšana apgabalos, un jūs uzreiz varat viņiem eh, arī nodot to informāciju par tirdzniecības līgumu ietekmi. Jūs varat viņiem izskaidrot starptautiskās sarunas, visus pār un pret saistībā ar daudznacionālajiem līgumiem ir jāņem vērā abas argumenta puses - globalizācijas un tirdzniecības eh, politikas sniedz eh, gan daudz priekšrocību, gan arī, dzen, protams, ir daudz eh, problēma, bet tas viss ir jāizskaidro. Un tikai tad, ja šīs debatēs tiks sniegta informācija, mēs varēsim izvairīties no protekcionisma. Cilvēki var um, sajaukt tehnoloģisko progresu un tā rezultātus ar globālās tirdzniecības ietekmi. 12 gadus es uh, Vācijā esmu darbojies tirdzniecības politikas komitejā. Tad, kad es ierados, kad, kadreiz ierados Briselē ar instrukcijām cīnīties par to, lai tiktu saglabāti augsti tarifi lieliem televizoriem. Tikko netālu no Ahens bija izveidot jauna rūpnīca, un uh, Šis ražotājs bija pārliecinājis manu valdību, ka viņiem ir nepieciešama aizsardzība pret konkurenci ar diezgan augsta tarifa palīdzību. Un es gribētu jums sacīt, ka šie televizori bija tiešām milzīgi. Ne tikai plati, bet arī, ne, bet arī augsti. Bija nepieciešams liels, liels, liels caurules, tā bija veca tehnoloģija. Un uh, ražotājs bija ieguldījis daudz līdzekļus uh, vecā tehnoloģijā, viņš bija palaidis garām šo tehnoloģisko progresu. Šīs investīcijas nevarēja saglābt ne ar kādiem uh, tarifiem, un uh, šādu televizoru ražošana nekādīgi nevarēja būt dzīvotspējīga. Vēl viens piemērs. Mūsu galvenais ekonomists PTO, amerikānis, norāda, ka miljoniem amerikāņu smago automašīnu vadītāji var zaudēt darba vietas, tad, kad Tad, kad uh, automašīnas varēs uh, autonomi eh, pārvarēt lielus attālums, un tas būs ļoti sāpīgi cilvēkiem, kas strādā šajā sektorā, viņiem jāsaņem atbalsts, lai piemērotos, bet te jau nav runa par tirdzniecības politiku, kas dotu vajadzīgos instruments. Tirdzniecības politiku nedrīkst vainot šajā situācijā, un tā arī nevar palīdzēt šajā situācijā. Pastāv ierobežojumi tajā, ko var panākt ar tirdzniecības politikas starpniecību. Bet ko var panākt ar tirdzniecības politiku? Proti, var piln, pilnībā izmantot um, pilnu potenciālu. Mēs esam uh, izpētījuši programmu tirdzniecību visiem, tas viss ir diezgan vienkārši attiecībā uz jaunu tirgus atvēršanu. Man ir žēl, ka mēs lielākajā daļā laika runājam par uh, brīviem tirdzniecības nolīgumiem. Uh, Nolīgumi jau vairs nav tikai par brīvo tirdzniecību, un es, starp citu, ne, neesmu no pasaules brīvās tirdzniecības organizācijas, es nāku no pasaules tirdzniecības organizācijas. Pasaules tirdzniecības organizācija nerisina tikai brīvās tirdzniecības jautājumus. Te ir runa par uh, eh, regulatoro ietvaru, kas uh, dod uh, juridisko skaidrību un, un paredzamību, par ko, ko vēlas dalību valstis. Tad, kad mēs runāsim par TBT uh, un SPS jautājumiem, tas arī būs ļoti būtiski. Pret tirdzniecību vērstās demonstrācijas, kas tagad iet roku rokā ar Eiropas Savienības tirdzniecības politikas aktivitātēm, agrāk bija vērsts pret PTO. Tolaik uh, daudzpusējās uh, sarunas bija vienīgais tirdzniecības politikas fórums. Uh, Taču e, divpusējie nolīgumi vairāk ietekmē cilvēku dzīves. Izstāst, ka PTO ir tā kā tālāk, bet mēs saldarzējamies ar tiem, kas e, izskaidro tirzniecības politiku tādai satrauktai e, klausītāju kopai. Mums ir jāsaprot, ka tirzniecības politika cenšas kaut kādā veidā formēt globalizāciju un lai tas viss nāk par labu visiem. Eiropas Savienībai būtu tas viss jāņem vērā tirdzniecība visiem ir tāda laba apņemšanās veicināt ilgtspējīgu attīstību visā pasaulē, noteikt atbildīgu nākotnē tāpat arī jāsaka, ka tirdzniecība visiem to ļoti skaidri arī dzena nosaka, bet tā varbūt nav tāda tik skaidri iezīme Eiropas Savienības tirdzniecības politikā, kā mēs to novērojam PTO. PTO uz šī, šī uz vērtībām balstītā politika kļuva acīm redzam arī tad, kad Eiropas Savienība uzņemot jaunas dalību valstis ļoti lielu uzsvaru lika uz, uz šo te tirdzniecības politiku un standartiem. Un tas dažkārt pagarināja iestāšanās sarunas ar jaunajām dalību valstīm, bet es gribētu teikt, ka tas to var nāca par labu visiem. Kad 2006. gadā Eiropas Savienība vairs neatbalstīja multilaterālo sistēmu kā vienīgo iespējamo risinājumu, lai uzsāktu jaunas divpusējās sarunas, tā ilgu periodu nepanāca konkrēts rezultāts. Tagad mēs dzirdējam, ka šis periods eh, šķiet eh, būs beidzies un eh, beidzot var sākt baudīt šī darba augļus. Es gribētu ierosināt, lai citas valsts, kas ir vedušas sarunas, nu, piemēram, ar ASEAN dalību valstīm, mm, kuras šīs sarunas beidzās agrāk, šīs valsts bija mazāk ambiciozas, ne tikai attiecībā uz to produktu klāstu, ko aptvēra līguma, bet arī attiecībā uz, zinām, vērtību noteikšanu. Tāpēc būtu godīgi teikt, ka savās sarunās Eiropas Savienība uzņēmās upuri pagarināt sarunas, lai tomēr panāktu šo te uz vērtībām valstīto pieeju labas idejas parasti nāk pirms uh, laika, kad sabiedrība tam ir gatava. Eiropas Savienība Kankūnā atteicās no zināmām uh, vēlmēm, bet tagad uh, tas viss nāk atpakaļ. Tirzniecības investīcijas ir viens labs piemērs. Tikai tagad cilvēki novērtē, cik tas ir nozīmīgi attīstībai un sāk piešķirt šim jautājumam nozīmi uh, multilaterālā kontekstā. Un es domāju, ka arī tas ir pateicoties uh, divpusējām sarunām par tirdzniecības līgumiem un gūtajai pieredzei. Tāpēc Eiropas Savienības tirdzniecības darba kārtība ir uh, eh, PTO ļoti atbalstīta. Divpusējās, divpusējie un reģionālie tirdzniecības nolīgumi tik tiešām varētu izrādīties par tādiem labiem pamatiem multilaterālu vienošanos panākšanai. Problēma, kas šobrīd ir aktuāla, ir saistīta ar to, ka Eiropas Savienība vai vajadzētu tagad ie, iezīmēt šo te uh, pasaules tirdzniecības politika. Es šajā te ziņā gribētu likt tādu kā izsaukumu zīmi. Paldies! Liels paldies par jūsu runu! Es eh, domāju, ka pilnīgi noteikti būs eh, ļoti dzīvīga jautājuma atbilžu sesija, bet pirms eh, tam mums vēl ir jāuzklausa divas svarīgas runas. Un uh, tagad uh, dosim uh, vārdu Starptautiskā valodas fonda pārstāvīm Protams, abas institūcijas sadarbojas, lai garantētu šo maksā, šis maksājuma sistēmas labu funkcionēšanu un Un mēs dzīvojam šajā ļoti savstarpēji saistītajā pasaulē. Un, protams, ka līdz ar to uh, ir skaidrs, ka Starptautiskā valūtas fonda uh, loma ir uh, ļoti liela. Dod vārdu Franks vārdam, kungam. Eh, paldies, eh, cienītie parlamenta deputāti, komisārs kundze, cienījamie viesi. Man tik tiešām ir liels eh, prieks šodien būt šeit un manu dalību pieprasīja Kristīna Lagarde. Un tā ir daļa no mūsu uh, um, plāniem uh, uzrunāt parlamentāriešus uh, visā pasaulē ar parlamentāru tīklu palīdzību, un to jūs var, arī varat uh, izlasīt uh, informācijā, kas ir uh, izplatīta uh, no mūsu puses, arī jūs varat iesaistīties. Mēs ļoti augstu vērtējam sadarbību ar Eiropas parlamentu, kā arī uh, riktošo sadarbību uh, ar uh, Eiropas parlamenta resursu dienestu. Un ir skaidrs, ka šī tirdzniecība diena eh, notiek eh, ļoti būtiskā eh, brīdī. Ir skaidrs, ka brīva tirdzniecība ir ārkārtīgi būtiska, jo tā virza uz priekšu ekonomisko labklājību. Un beidzot preces, preču un pakalpojumu apmaiņu, ir iespējams veicināt izaugsmi. Un daudzus gadus uh, Eh, šī ekonomisko pārliecību eh, pavadīja arī politiskais konsens. Un, eh, Tas balstījās briesmīgajā pieredzē ar protekcionismu politiku lielās depresijas ietveros. Un tas attiecās arī uz ogļu un tērauda kopienu 50. gados. Un nu, tas attiecās arī uz citu sabiedrisko institūciju dibināšanu. Un šis eh, koncents eh, veicināja eh, paplašināšanos un atbalstīja arī tātad, citus tātad, pasaules tirniecības organizācijas nolīgumus. Tomēr šobrīd situācija mainās, Dohas salu sarunu kārta nav pabeigta jau gadiem. Ir pretestība nesen noslēgtājiem CETA nolīgumam ar Kanādu, Un uh, opozīcija uh, TTIP uh, sarunām ir ļoti spēcīga uh, no uh, abām pusēm jo es arī ņemot pagājušās nakts vēlēšanu rezultātus, un nesen noslēgtais eh, TPP eh, eh, starp ASV un vairākām klusā okeāna valstīm arī saskarās ar pretestību no Eiropas Savienības kongresa puses. Un šeit Eiropā runa par smagu Brexitu arī ir tās kā solis projām no brīv, brīvākas preču un pakalpojumu apmaiņas, bet tajā pašā laikā vainoties politiskajiem atbalstam, mēs redzam arī, ka sti, stipri samazinās pasaules tirdzniecības apjoms eh, kopš 2020. gada eh, preču un pakalpojumu pieaugums eh, pasaulē ir tikai 3%, un tas ir mazāka nekā pēdējo 30 gažu laikā. Un kas tad īsti notiek? No ekonomiskās puses raugoties, nesenā publikācija no valūtas fonda puses sniedz zināmu ieskatu vairāk līdz trijām ceturdaļām tātad, no no šīs samazinājuma ir saistīta ar vājāku ekonomisku izaugsmi, arī dēļ tā, ka ir mazinājušās investīcijas un citi faktori, kas arī ietekmē tirdzniecības izaugsmi un samazina uh, reālu uh, importa izaugsmi, uh, būtu šādi um, tirdzniecības liberalizācijas ātrums, uh, tirdzniecības liberalizācija ir uh, lēna, un protekcionisma pasākumi uh, uh, aizvien palielinās, un tas ietekmē tirdzniecības izmaksas, un arī uh, um, tas, ka uh, pietrūks globālās politikas iniciatīvas, lai samazinātu šīs uh, izmaksas. Un tas viss rada uh, turpmākus riskus tirdzniecībai. Tad arī ir uh, mazāk ražošanas uh, vietu uh, pārvietošanas gadījumu. Un, uh, tas, eh, ka, eh, um, un tas, ka rodās eh, šīs pārobežu ražošanas ķēdes, tomēr ir pārāk lēns process. Un ir ļoti sarežģīti pateikt, vai pašreizējās iespējas izmantot piegādes ķēdes ir izsmeltas, vai arī tām liek šķēršas tirdzniecību kropļojošas politikas. Un ņemot vērā eh, to, eh, eh, kāda būs izaugsme nākamajos piecos gados, visticamāk, izaugsme būs ļoti lēna, bet ekonomikai pamazām atlapstot tirzniecība dieze vai būs tāda pati kā pirms finanšu krīzes, ja vien politikas sadarbība ne, nevirzīsies uz priekšu. Un papildus tam investīcija izaugsme Ķīnā un citās jaunajos tirgos tagad ir daudz zemāka. Eh, tas bija runājot par ekonomiku, bet attiecībā uz politiku pilnīgi noteikti mm, pieaug neapmierinātība daudzās pasaules valstīs. Tajās eh, grupās, kuras uzskata, ka tās ir zaudējušas daļu modernās ekonomikas, eh, brīvāk tirzniecība rāda lielākus zaudējumus nekā, tātad mm, mm, lielākus iegums nekā zaudējums, tomēr uh, E, ir skaidrs, e, e, ka zaudējumi daudzās valstīs nav adekvāti kompensēti un nav bijusi arī aizsardzība pret, tā, ka, pret to, ka ir tātad. Par, par to, ka ir ieteik, ieteikme uz darba apstākļiem un algām. Un šī brīža ironija saistībā ar šiem nolīgumiem, un kā jau Malsrēmas kundze arī to norādīja, ir tāda, ka uh, sārunu vedēji par šiem te, um, nolīgumiem, kā CETA, TTIP un TPP, patiesībā ir mācījušies no pagātnes, un viņi ir uh, pievērsuši uh, lielāku uzmanību uh, veselībai, drošībai, darba aizsardzībā šajos jaunajos uh, līgumos. Tomēr uh, ir skaidrs, ka uh, opozīcija pretojas uh, tam visam pirms uh, viņi iepazīst ar detaļām, un ko mēs varam darīt, uh, lai veicinātu ātrāk izniecības izaugsmi. Uh, Un e, ņemot vērā to, ka e, šīs izniecības samazinājums saistās ar vāju ekonomisko izaugsmi, e, ir skaidrs, ka ir jārisina šīs šie ierobežojumi izaugsmai. Un ir skaidrs, ka uh, ir uh, firmas var tikai iegūt uh, caur tirzniecību, jaunām tehnoloģijām un uh, tad, tad, piekļuvai ārzemju tirgiem. Un tirzniecības uh, politikas joprojām ir būtiskas un ir uh, iespējams uh, arī turpmāk samazināt tirzniecības izmaksas, lai uh, uzsāktu jaunu uh, globālu uh, piegādes uh, ķēdes uh, attīstību, uh, samazinot uh, tarifus, kur tie ir uh, paaugstināti, piemēram. Un eh, turpmākas tirniecības reformas eh, vajadzētu koncentrēt uz būtiskākajām eh, muzeja ekonomikas jomām, kā piemēram regulējušo sadarbību, barjeru nojaukšanu, tirzniecībai ar pakalpojumiem. Un tik tiešām jauni nolīgumi, kā CETA, tieši to arī dara. Eiropas Savienības vienotajā tirgu šīs lietas jau lielā mērā ir, pas, ir sasniegtas un sasniegtas Eiropas Savienībai ir būtisks eh, piemērs eh, tam, kāda varētu izskatīties eh, nākotnes tirdzniecības politika. Mm, arī citās mm, vietās pasaulē. Un visatvērošie tirdzniecības nolīgumi uh, Eh, par kuriem rita sarunas, kā piemēram ar Eiropas Savienību un eh, Kanādu, kā jau tika minēts, eh, tas viss sola noteikti jaunus globālo standartu šajās jomās. Un visbeidzot, lai saglabātu tirzniecības integrācijas ieguvumus, vajadzētu risināt rūpniecības un, un, un, un, un strādnieku bāžas un ir jāatvieglo dažādu veidu eh, pārejas, ir jāizstrādā eh, plaši drošības eh, tīkli, kā arī programmas, kuras risina geogrāfiskās mobilitātes jautājumu. Un ļoti labas izglītības ziņā un sociālo tu, drošības tīklus, tīklus ziņā Eiropa ir, ir viena no labākajām vietām pasaulēm, un mēs varam risināt šos tirzniecības iza, izaicinājumus, kas, no kā iegūs visi Eiropas pilsoņi. Uh, Eh, nesenā lielā krīze eh, eh, ļoti smagi ietekmēja pasauli. Un ir skaidrs, ka kopš tā laika izaugsme ir bijusi ļoti zema, tomēr atbilde nav uzgriezt mūsu mug muguras tai politikai, kas padara Eiropu bagātu. Šīs pašas politikas arī ir palīdzējušas izglābt vairāk nekā vienu miljārdu ķīniešus no nabadzības. Uh, pēdējo 25 gadu laikā, un tas arī ir palīdzējis uzlabot uh, uh dzīves standārtus uh, uh, simtiem uh, miljoniem iedzīvotāju uh, Latīņamerikā un arī Āfrikā. Un uh, beigās es varētu piebilst, uh, uh ka uh, Bobs Dilans teica, ka laika ir mainās, uh, bet uh, viņš teica arī, uh, grūtā e, situācijā ir kaut kā jāizķeprojās, pat tad, ja laika mainās, un es domāju, ka mēs nevaram e, nekustīgi stāvēt, mums ir jāvirzās uz priekšu, mums ir jāsāk peldēt, un e, kā mana priekšniece Lagardas kundze minēja pagājušā mēnesī, iespējams dažas traumas iet pret mums, bet tagad ir īstais laiks, kad mums ir vajadzīga lielāka sabiedriskā sadarbība, lai mēs varētu risināt ekonomiskās problēmas pasaulē. Paldies! Thank you. Uh, thank you very much, Mr. Franks, for your... Paldies. Paldies eh, par šo runu. Eh, paldies arī šo nāko, par šo nākotnes vīziju. Esmu droša, ka jūs varat tā, eh, tā pievienoties. Un došu vārdu vienam no mūsu būtiskākajiem partneriem, ne tikai parlamentam, bet arī komisijai, Eiropas institūcijām. Eh, Malmstrēmas eh, kundze izteicās par eh, konfliktu zonu izraktaņiem. Tik tiešām tas ir ļoti labs piemērs šāds dokuments, kas ļoti lielā mērā ir atkarīgs no OECD ekspertu ieguldījuma. Ir Kena Ešakungs, kurš ir OECD tirdzniecības un lauksainiecības direktorāta vadītājs. Ešakungs, jums iedots vārds. Paldies, priekšlēkungs. kungs godātie uh, parlamenta deputāti, Malsēms kundze, uh, kolēģi, es uh, vēlētos teikt kaut ko tādu, kas iespējams nav unikāla Eiropas Savienībā, bet kas tomēr ir ļoti būtiska Eiropas Savienībai. Un jau sevišķi vēlos runāt, kāpēc liekas, ka tirniecība ir lielās problēmās šodien, un tā tik tiešām ir. Un tad es arī runāšu par to, ko mēs varam darīt lietas labā. Ekonomiskais arguments, manuprāt, Džefrīs par to jau ļoti labi runāja. Ehm, vairāki e, tātad, kolēģi, to skaitā valūtas fonds pie tā ir labi strādājuši, vēlētos uzsvērt e, to, ka šobrīd e, tika tiešām notiek tāds ļoti tāds ilgs stagnācijas periods, garākais pēdējo 70 gadu laikā, un līdz ar to tirdzniecības apjoms samazināšanās ir ievērojama. Un iespējams eh, vienlīdz eh, svarīgi, un citi par to arī runājuši, ir tas, eh, ka uh, ir ļoti skeptiska sabiedrības attieksme pret uh, tirdzniecību. Un ir skaidrs, ka sabiedrība jūtas uh, vīlusies, liela sabiedrības daļa, kura uz, kuri uzskata, ka tirdzniecība apdraud, nevis ir pamatā ekonomiskajām iespējām un tādu vispārēju labklājību. Un kā iepriekšēji eh, runātāji teica, tad eh, tirzniecība lielā mērā veicina produktivitāti, izaugsmi, eh, jaunu darba vietu radīšanu visas mūsu ekonomikās. Un tirsniecība, kurā gadījumā turpina noteikt mūsu ikdienas dzīvi, tas skaitām tātad pārtika, zāles, vietāla ruņi, komunikācija. Eh, šīs eh, ir skaidrs, ka eh, tirdzniecība ir klātesoša. Un vai ir kaut kāds veids, kā to varētu samierināt, tātad šo nu, sabiedrības skepticismu un ekonomisko konsensu, par ko tika runāts? Manuprāt, mums ir jābūt godīgiem. Kaut kādā mērā skeptiķiem ir taisnība. Tirdzniecības ieguvumi ir ļoti tādi klātesoši, tomēr ne visi no tā gūst labumu, un ne visas sekas var uzreiz izjust ir zaudējumi, kas ir īsi. Un tas viss eh, skar eh, individus, eh, firmas, reģionus un ļoti bieži tie, kurus tas visvairāk skar, viņiem ir vismazāk iespēja no tā atgūties. Bet no otras puses viņiem nav taisnība. Eh, tas, eh, ka eh, tirgus tiek mm, izolēts no ārvalstu konkurences, nozīmē, ka jūs tirgs, tirgus tiek arī nošķirts no idejām jaunām, kas nāk no ārvalstīm. Protekcionisms neaizsargā mm, firmas reģionus, drīzāk protekcionisms rada jaunas izmaksas, un līdz ar to arī tiek ierobežotas privātās investīcijas jaunā izaugsmē un iespējās. Daudzos, daudzējā ziņā ekonomiskais konsens eh, arī runā eh, taisnību. Eh, atvērtas ekonomikas aug ātrāk nekā slēgtas ekonomikas, un algas un darba apstākļi gandrīz vienmēr ir labāki uzņēmumos, kuri nodarbojas ar tirzniecību, nekā tajos, kur tie nedara. Un tādā veidā tirzniecība ir palīdzējusi izkļūt miljoniem cilvēku laukā no nabadzības. Tomēr ir nepareizi izlikties, ka eh, tirdzniecības eh, politika eh, viena pati dos labumu visiem. Un tātad, neatkarīgi no tā, vai mēs runājam par vīdi, darbinieku tiesībām, nabadzīgām ģimenēm, mums ir jāatzīst tas, ka tirzniecība vēr darboties visi, visu labā. Un valdībām ir jāizstrādā struktūrālās politikas, kuras ļautu mūsu ekonomikām darboties efektīvā veidā un būtu eh, tādām ļoti labi reaģējošām. Eh, te ir eh, iekļauti arī pasākumi saistībā ar, ar izglītību, inovācijām un citiem jautājiem, infrastruktūru, piemēram. Līdz ar to ir skaidrs, ka tirniecības politiku nevar izveidot vakumā. Tā ir jābūt daļai no iekšējās politikas. Valdības var izdarīt vairākas lietas. Un Džefrijs jau izteicās par Eh, dažiem no šiem ekonomiskiem instrumentiem, kas ir pieejami mak eh, makroekonomiskajā līmenī. Eh, daudzās valstīs ir fiskālā telpa, ko ir iespējams izmantot, lai virzītu uz priekšu produktīvas darba vietas. Tomēr valdības var darīt arī citas lietas, un ir divas lietas, ko es vēlētos pieminēt. Ir jāizvēlās abas lietas, nevar tikai vienu izvēlēties. Eh, valdības var likt daudz eh, lielāku uzsvaru, eh, lai samazinātu nevajadzīgās tirdzniecības izmaksas. Dažkārt pastāv šādas izmaksas individiem un firmām. Var izvairīties no jaunā protekcionisma pasākumiem, uzlabojot pastāvušās procedūras starp mūsu robežām. Un viņi arī var risināt jautājumu par tarifiem, kā arī Eh, tādiem nu, neproporcionāliem eh, pasākumiem daudz, eh, daudzos pakalpojumu sektoros. Tomēr tajā pašā laikā ir arī jāiz, jāizseno iekšējās politikas reformas, kuras reaģētu uz konkrētajām iespējām un izaicinājumiem, kādi pastāv katrā atsevišķā valstī. Un šis sastāvdaļas ir diezgan labi zināmas, tomēr recepte katrā valstī ir atšķirīga. Un eh, dažkārt uzsvērs būs uz to, ka ir jāuzlabo uh, darbinieku kapacitāte un veidi reaģēt uz jaunām tirgus iespējām, piemēram, investējot uh, prasmēs, uh, infrastruktūrā, inovācijās, bet citos gadījumos prioritāte būs sociāla aizsardzība, pār, pārējais sistēmas, pārapmācība, lai palīdzētu piemēroties. Tā ir tāda rīcība politiku pakotne, un Un visu uh, to eh, var uh, izdarīt nacionāla līmenī, tomēr uh, valdības var arī mēģināt vēstē sarunas, un viņas to arī dara par mm, dažādiem ekonomiskajiem nolīgumiem, lai iekļautu šos vietējās politikas apņemšanos, lai uzlabotu pārskatāmību, paredzamību, drošību investoriem, un tai pašā laikā arī, lai paplašinātu uh, dalībnieku skaitu, tādā eh, veidā eh, arī paplašinot eh, ieguvumu iespējas. Un tātad šāda visatvēroša tirzniecība un partnerība tik tiešām var reaģēt uz šīm sabiedrības bažām. Tad attiecībā uz tirniecības ieguvumu sadali, risinot šos jautājumus, kas ir tiešām ļoti būtiski. Un tādā tā vietā, un te es arī beigšu, tā vietā, lai mēs centītos uh, uh, apturēt uh, tirzniecību, šodien, kā jeb, mm, vairāk nekā jebkad, mums vajadzētu atbalstīt a, a, iekļaujošāko, agresīvāku pakotni tirzniecībai, investīcijām un a, iekšējai politikai, kura varētu veicināt izaugsmi un kas varētu sniegt labākas darba iespējas cilvēkiem. Un labākā iespēja ir daudzpusēji ar mm, PTO Eh, kā arī ar dažādām reģionālām eh, iniciatīvām. Te ir arī bijuši panākumi, eh, tātad par, arī saistībā ar CETA, par kuru jau ir bijusi runa vairāk kārt, bet valdības var palīdzēt arī nacionālā līmenī. Tas, ka nenotiek ātras progresa, tas nav iemesls paturēt spēkā neefektīvas politikas. Un labprāt atbildēšu uz jautājumiem. Paldies! Uh, thank you. Lielas paldies par šiem ievadvārdiem, un tagad ir uh, laiks uh, vērsties pie uh, Starptautiskās tiesniecības komitejas biedriem, un vispirms došu vārdu uh, koordinātoriem. Viņi varēs uzdot jautājumus. Uh, un vienkārši, lai nodrošinātu uh, to, ka būs pietiekami daudz laika, lai uzklausītu arī atbildes, es piedāvāju katram atvēlēt ne vairāk kā divas minūtes. Liels paldies! Un pirmais uh, - Kristofers Fjellners no ETP. Liels paldies! Uh, šīs ir svarīgas debates uh, grūtos laikos, jo īpaši um, ņemot vērā to, ka tas ir globāls izaicinājums tieši uh, Šodien mēs to īpaši redzam, ka nacionālisma pieaugums ir aktuāls. Marko Rubio um, nosaucu Trumpu par trešās pasaules spēka vīru. Nu vienalga, kā mēs uh, raudzītos, un mums pat nav jāraugās uz Trumpu, mēs visur redzam nacionālistus. Uh, Un politiskajam centram, kuru pārstāv lielākā daļa cilvēku šajā zālē, ir jādomā, vai mēs ceļamies kājās un uh, cīnāmies pret šīm idejām, vai turpinām izplatīt mītus par šīm lietām. Man taškārt rodas sajūta, ka globalizāciju uh, vaino visā, kas ir uh, slikts, un tāda maz nav no manas perspektīvas. Godātie kolēģi! Uh, vai mums nevajadzētu drīzāk eh, debatēt par uh, monetāro politiku un kā tas ietekmē. Es saprotu, ka digitalizācija, automatizācija un pat monetārā politika nav nekas tāds, par ko cilvēki var balsot, bet viņi var balsot par tiesniecības politiku. Varbūt, ka tā ir tā lieta, un varbūt mums kā politiķiem vajadzētu vairāk uzmanību pievērst monetārajai politikai. Otrakārt, man vienmēr ir prieks eh, dzirdēt, ka esam avangardā tirsniecības politikā, kā Eiropas Savienība, ka esam pirmie, kas eh, slēdz eh, visaptvarošas tirsniecības nolīgumus, bet šobrīd uh, Man ir bāžas, ka mēs esam tik tālu aizskrējuši uz priekšu, ka mēs esam atteikušies no tām labajām idejām, kas kādreiz bija. Proti, sakot, ka šie visaptvarošie uh, nolīgumi ir tik visaptvaroši, ka mēs tos vairs nevaram aptvert īstenībā. Tas viss ir pārāk sarežģīti, varbūt to visu vajag nolikt malā. Kādas būtu uh, sekas globālajā mērogā, ja Eiropas Savienība izlemtu uh, samazināt savas aktivitātes šajā jomā? Uh, Un visbeidzot, mans jautājums, ja skatāmies globāli, mēs redzam, ka absolūtā nabadzība ir dramatiski samazinājusies. Tās valstis, kuras ir izkļuvušas no nabadzības, vai tur ir tādas pašas tendences? Lielas paldies! Tagad sociāldemokrāti Dēvids Mārtins, lūdzu jums vārds. Paldies, priekšsēdētāji! Kā jau daudzi ir teikuši, tirzniecības apkarošanas retorika ir arī eh, globalizācijas apkarošanas retorika, un daudz cilvēki, kas kritizē globalizāciju, uzskata, ka nodokļi eh, vairs netiek kontrolēti, nacionālās valsts tos nekontrolē, un citi arī vairs nekontrolē, ka korupcija izplatās, un uh, jā, vai jūs domājat, ka vajadzētu tirzniecības nolīgumos kontrolēt šīs lietas, vai tām vajadzētu palikt ārpus tirzniecības nolīgumiem? Otrais jautājums. Bernerkungs nu, teica, ka bieži mēs eh, kompromisus slēdzam starp eh, sarunu garumu un eh, kvalitāti nolīgumos. Jā, nu dažkārt ir, ka 5,5 gadi ir vajadzīgi. Uh, um, lai noslēgtu um, vienošanos, bet tad ir jautājums, cik daudz no tā ir uh, tieši satura dēļ, vai varbūt tas ir procedūra dēļ, jo īpaši Cecilijai gribētu pajautāt, vai jūs uh, uzskatāt, ka CETA Valonijas sāga, ja to tā var nosaukt, ir tagad uh, um, pazeminājusi Eiropas Savienības status kā sarunu partneru statusu. Uh, Un pēdējais jautājums, vēl divus, par Filipīnām. Vai mums vajadzētu uh, pārtraukt tirzniecības sarunas ar Filipīnām, ņemot vairāk, ka mēs sevi aprakstām kā kontinentu, kas uh, slēdz tirzniecības nolīgumus, balstoties uz savām vērtībām, vai tāpēc nevajadzētu tagad pārtraukt ar šīs Filipīnas sarunas. Un par Trumpu un visi to piemin, vai Eh, tirzniecības eh, instrumenti, ko jūs pat šodien piedāvājat, varētu spēt eh, cīnīties ar Trumpa piedāvājumu uzlikt 54% tarifu Ķīnai, vai tiešām tas kaut ko mainītu globālajā sistēmā? Paldies, tagad konservatīvo grupa Stabatīkungs. Jā, man kā ekonomam ir pārsteidzoši tas, ka šis teikums, ka brīvā tirzniecība, tirgus atvērtība uh, rada labklājību, tagad diskusijā pilnīgi citādi tiek vērtēts. Tas ir neapstrīdēts fakts, kas tagad politiski tiek apstrīdēts, un tas ir interesanti pajautāt, kāpēc tas tā ir. Un varbūt, ka tas ir tāpēc tā, ka pārāk bieži mēs. Uh, esam uzsvēruši brīvās tirdzniecības priekšrocības, nerunājot par trūkumiem, jo ko tad nozīmē brīvā tirdzniecība? Tā ir tirgus atvēršana, tas nozīmē, ka pieaug konkurence, tā kļūst skarbāka, pieaug ražīgums, bet arī vairāk bankrotu. Tātad brīvā tirdzniecība automātiski nenoved pie tā, ka visi ir ieguvēji. Ieguvēji būs tikai tie, kas eh, pielāgojas brīvajā tirzniecībai - kapitāla veidošana, izglītība, nodokļu politika, naudas politika, tas viss spēlē zināmu lomu. Un tas ir jāpielāgo, un ko es eh, konstatēju eh, pie mūsu politiķiem, tas man kā ekonomam jāsaka, ka tie cilvēki, kuri publiski pārstāv brīvo tirzniecību, nav īpaši izglītot arī šeit parlamentā. Tas tā ir, es atceros CETA diskusijas, kas mums bija Strasbūrā. Uh, kur Lamberts kungs, kā līdzpriekšsēdētājs eh, no zaļajiem, teica, uh, nē, Valonijā ir jā Eiropai, nu, stādieties priekšā. Neliela province var izmainīt visu Eiropu, vai Lepenas kundze, kura saka, ka. Jā, ka uh, Tafta universitātes rēķini noved pie tā, ka tagad ir bezdarbs. Tas taču ir nespēj, pilnīgs vājprāts. Neviens nevar pateikt, vai uh, tam būs pozitīva vai negatīva rezultāta. Tas ir atkarīgs no modeļa, bet tas šeit tiek teikts. Tātad es neesmu redzējis nekādus būtiskas atšķirības starp zaļo un Marīnas Lapēnas argumentiem. Viņi izmanto viens un tos pašus argumentus, to pašu pozīciju. Jā, priekšsēdētāji tolīt uh, noslēgšu. Uh, bet uh, tas man uh, uh, pārsteidz, un to es šeit gribēju pateikt. Uh, thank you very much. Uh... Paldies. Un tagad no liberāļiem koordinātors Šāka lūdzu. Liels paldies! Šīs debats tiešām ir īstajā laikā, un to saku apzinoties, ka virs mums ir šis melnais mākonis. Es domāju, ka globalizācijas jautājums ir ļoti plašs, Un man nav nekādu ilūziju, ka mēs varam to apturēt. Es nedomāju, ka tas ir iespējams. Jautājums ir vienkārši par to, kā mēs to vēlamies ietekmēt, kādu atbildību mēs varam uzņemties to, iekļaujot zināmā notiekumu rāmī, lai tas reāli uzlabotu cilvēku dzīvi. Parāk bieži debatēs eh, tiek eh, uzpūstas cerības un arī bailes par to, ko tirzniecība var un nevar izdarīt, un kurš ir atbildīgs par uh, izmaiņu veikšanu. Es domāju, ka ir svarīgi modernizēt tirzniecības noteikumus, un uh, mums ir arī jānodrošina tas, ka mēs pārstāvam cilvēkus, bet mums ir arī jānošķir tie, kuri grib vietu pie galda, kuri ir gatavi uzņemties jaunus kompromisus, un tiem, kuri vienkārši grib uzspridzināt visu. Uh, Un es domāju, ka tas ir politiskās līderības jautājums. Mums ir jāskatās arī pašiem uz sevi, un es to saku ļoti skaidri šajā komitejā un šajā parlamentā. Mums katram ir sava atbildība, nacionālajām valdībām un parlamentiem arī tāda ir, bet arī mums pašiem ir jāraugās, ko mēs varam darīt, lai mēs neraidītu nerealistiskus signālus, lai mēs neiekurinātu uguni, kuru pēc tam nevarēsim nodzēst, ja tas nav mūsu nolūks Un es gribēju uzsvērt arī, kas šeit ir likts uz spēles, globāli raugoties, un tie ir tie jautājumi, kurus gribētu uzdot runātājiem, jo viņu ievadrunas bija tiešām ļoti vērtīgas. Ja tiedzniecība vairs nebūtu Eiropas Savienības kompetence, pirms trim, četriem gadiem es nekad nebūtu iedomājusies, ka mēs tik tuvu varētu būt šādam brīdim. Ko mūsu viesi domā? ko tas nozīmētu attiecībā uz Eiropas Savienības relatīvo konkurences pozīciju. Proti, ja Eiropas Savienība vairs nebūtu spējīga noslēgt jaunas tirzniecības nolīgumus, ko tas nozīmē mūsu konkurences uh, pozīcijai? Un kāds būtu iet, uh, kāda būtu ietekma uz vienoto tirgu, ja individuāls dalībvalstis sāktu neatkarīgi sarunas par tirzniecības nolīgumiem? Un varbūt, uh, ja mūsu viesi būtu gatavi par to runāt, uh, Eh, ko eh, varētu darīt, lai mums būtu spēja eh, arī vest sārunas par citiem nolīgumiem, piemēram, par digitālo tiesību, vīdes, darba tiesību aizsardzību un visas atvērto sabiedrību un ekonomiku vērtības, kas mums visiem ir svarīgas. Lielas paldies, un tagad no goja Helmuts Šolts, lūdzu. Paldies, un es domāju, ka Šī tiešām ir eh, debata īstajā laikā. Paldies arī par šo līdzinējo ieguldījumu, bet, manuprāt, mums ir jārūk dziļāk. Es domāju, ka mums ir jāuzdod jautājums eh, globalizācija un tirzniecība. Vai tas ir tas pats? Ja mēs sakām, ka mums ir uh, tiežniecības politika jāizno tā, lai varētu ietekmēt globalizāciju. Man šķiet, ka globalizācija ir objektīvs process, un mēs uh, rīkojamies, mēs reaģējam um, uz tiem apstākļiem, kāda ir attiecībā uz patēriņu, uz ražošanu, un kā tas ietekmē mūsu katru sabiedrībā. Tas arī ir tas izaicinājums par to padomāt. Bet es negribu pārāk novirzīties no uh, uh, konkrētā temata un uzdošu divus jautājumus. Izaugsme, kas tika pieminēta. Lielākajai daļai uh, cilvēku tas nenozīmē labklājības pieaugumu. Tas arī tika teikts, proti, ka ir daudzi zaudētāji uh, starptautiskajā tirzniecības uh, sistēmā un politikas īstenošanā. Tā pašā laikā mēs uh, konstatējam um, kapitāla koncentrēšanos uh, Eh, superbagāto cilvēku rokās. Un alternatīva, eh, manuprāt, ir taisnīga tirzniecība. Tas nozīmē aktīvi uh, mazināt tādu uh, uzņēmējdarbības modeļu izplatītu, izplatību, kas nenāk par labu mazajiem ražotājiem, lauksaimniekiem un tā tālāk. Bet, uh, jā, taisnīgā tirzniecība tiek nosaukt stratēģijā, bet vai tā Eh, netiek drīzāk pieļauta, aktīvi to neatbalstot, varbūt eh, ir eh, aktīvāk jāveicina taisnīgas tiesniecības iespējas globālajās vērtības pievienošanas ķēdēs, runājot par standartiem, par um, iesaistītiem valstīm, ražošanas apstākļiem un tā tālāk. Tas nozīmē, ka negodīgā tirzniecība saglabājas kā norma, un tad ir jāuzdod jautājums, kā mēs varam un kā mums tas ir jāmaina. Otrakārt, es zinu, ka es pārāk ilgi izsakos, bet demokrātijas aspekts vēl ir jāpiemin. Es nedomāju, ka mums ir tikai jāskaidro, bet mēs taču arī pārstāvam cilvēku, mūsu vēlēšanu apgabaļu, apgabalu intereses. Tātad nav runa tikai par uh, nolīgumu skaidrošanu, bet mums ir labāk jās, jāaizstāv arī mūsu vēlētāju intereses. Paldies! Uh, thank you very much indeed. Paldies! Būtu ļoti lieliski, ja jūs nepārsniegt runāšanai atvēlēto laiku, tādēļ, ka mums vēl ir jārod iespēja atbildēt uz jautājumiem. Un tagad uh, zaļo kolēģis Buhner kungs. Paldies! Jums ir taisnība, komisārs kundze. Eiropas Savienība. Savienībai ir atbildība par uh, tirzniecības nolīgumu slēgšanu saskaņā ar 207 pantu, bet eh, tur arī noteikts, ka tiek slēgti tirdzniecības līgumi, tas, kas attiecas uz jaunajiem visaptverošajiem līgumiem, tas ir kaut kas pavisam cits. Eh, tie dziļi iejaucas dem demokrātiskajā dalību valsts struktūrā un arī citās tiesiskajās sistēmās. Es gribētu atgādināt eh, par cetu kā par piemēru. Tur, piemēram, ir nodaļa par regulatoro sadarbību. Šeit lēmums par uh, likumdošanu dalību valstīs ir ierobežots ar uh, vienu vārdu, nav nepieciešams. Var, protams, strīdēties, kā tas tiek interpretēts vai saskaņā ar um, amerikāņu likumdošanu, kas ir pilnīgi atšķirīgi no Vācijas likumdošanas, bet vienalga. Šeit uh, svarīgākais ir tas, kā šķīrēties to interpretēs, un ir jau zināms, kā šķīrēties to dara. Uh, šķīrējtiesas ir eh, tikušas reformētas starptautiskajā tiesu sistēmā. Tas ir būtisks uzlabojums, bet mums ir jābūt skaidrībā par to, ka šī tiesa sistēma neatbilst visām tām prasībām, kas ir eh, iestrādātas uh, Eh, visādos cilvēktiesību dokumentos, piemēram, attiecībā uz objektivitāti un tā tālāk. Līdz ar to te ir ļoti daudz, kas vēl jāuzlabo. Un es vēlreiz gribētu uzsvērt, ka šie jaunie tirdzniecības nolīgumi izmaina demokrātisko un tiesisko struktūru dalību valstīs. Un es domāju, ka tas ir jāmaina, ja mēs vēlamies izvairīties no lielajiem protestiem, kādi šobrīd norisinās ielās. Paldies! Paldies! Vēl seši deputāti vēlas izteikties. Un uh, runātais saraksts tagad tiek slēgts. Tagad Ventrust kungs lūdzu. Jā, paldies priekšsādātāji. Paldies, ka tiek organizēts šis pasākums, kas uh, ir ļoti svarīgs. Protams, brīvā tirzniecība, globalizācija, tie ir svarīgi jautājumi, un vismaz mums ir svarīgi reglamentēt šos procesus. Tad, kad ir izaugsme Eiropā eh, no 0 līdz 2 procentiem, ja, eh, vaka, ja rīt mēs tātad mēģinātu uh, Uh, izaugsmi veicināt, tad mums tas būtu jāmeklē citās valstīs, noslēdzot tirzniecības noliegumus un pa, apsveicu uh, Māstrēms kundz par CETA sarunām, jo tur mēs noteicām sarkanās līnijas un uh, tagad ir noliegums, kur abas pušas ir ieguju, ieguvējas. Es nepiekrītu, ka brīvās tirzniecības ideja un brīvās tirzniecības uh, nolīgums uh, neveicina šo nekontrolēto liberalizāciju. Nē, mēs taču meklējam tirgus daļas ārpus Eiropas, bet ar kopīgām normām, ar apusējību, lai tas nāktu par labu mūsu uzņēmiem, lai viņi varētu iekļūt šajos tirgos. Mums ir uh, jāapliecina iedzīvotājiem un arī parlamentam uh, Um, jo bieži vien komunikācija nav vienkārša, visu laiku tiek visādi mēli izplatīti, un viss iet pretrunā mūsu mērķiem. Man ir trīs jautājumi saistībā ar Donaldu Trumpu ievēlēšanu. Jā, protams, viņš ir izteicies uh, attiecīgi, un pēc tam redzēsim, kā tad uh, viņš rīkosies. Dažkārt priekšvēlēšana kampaņā cilvēki izsakās daudz uh, asāk, viņš teica, ka viņš ieviesīs protekcioniskas bārvers, izstāsies no SVF un kas tad būs ar tētību. Otrais jautājums. Tagad mums būtu sistemātiski jākonsultējas ar nacionālajiem parlamentiem. Tas ir svarīgi, bet varbūt, ka uh, vajadzētu uh, mainīt noteikums. Un treškārt jūs minējāt noteikums attiecībā uz Ķīnu, gaidīsim detaļas, bet tas ir arī svarīgs jautājums Uh, merci beaucoup, thank you, and now. Paldies. Un tagad uh, Rodrīgas skundz lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es arī gribētu uzteikt uh, jūs par šīs sanāksmes rīkošanu. Es domāju, ka debats par, uh, par globalizāciju ir uz palikšanu. Tirzniecības politika ir kļuvusi par instrumentu, ko ir ļoti viegli identificēt un sasaistīt ar globalizācijas draudiem. Es domāju, ka mēs varēsim atbildēt uz iedzīvotāju leģitīmajām bažām tikai tad, ja mums izdosies sakoordinēt starptautiskās un nacionālās politikas. Braunerkungs par to runāja. Uh, ka nevar vainot tirdzniecības politiku tajās lietās, par ko šī politika nav atbildīga. Bet iedzīvotāji prasa saviem ievēlētajiem pārstāvjiem atbild, būt atbildīgiem un risināt problēmas. Jāraugās, lai būtu šāda koordinācija, ņemot vērā katras puses kompetenci. Piemēram, tad, kad ir runa par iesaisti, nacionālo parlamentu un dalību valstu iesaisti ļoti būtiski, un nedrīkst būt tā, ka uh, dalību valstu parlamenti mandātu zina un padomu tālāk izlēma visu vienprātīgu. Nevar būt arī tāda situācija, ka nacionālajie parlamenti vispār nesako līdzi sārunu procesam. Dalībvalstu parlamentiem ir jābūt iesaistītiem šajā procesā. Un uh, tām ir arī jāsaņem informācija pēc katras sarunu kārtas. Eiropas Savienības institūcijām arī vajadzētu vērsties nacionālajos parlamentos ar šo informāciju. Bet eh, pretējā gadījumā mēs nevarēsim atrast eh, tādu eh, risinājumu, kas dotu cilvēkiem iespēju dzīvot labāk un radīt jaunas darbvietas, uzlabot algas apstākļus un tā tālāk. Ja mēs to uh, nevarēsim, tad mēs nevarēsim kļūt iekļaujošāk un konkurētspējīgāk. Paldies! Paldies! Nākamais runātājs, paldies priekšsēdētāji, saka Kelī kungs. Paldies runātājiem par šo svarīgo diskusiju. Vispirms es gribētu uzteikt komisāru Malstrēmas kundzi un citus par CETA pēc vienošanos pēc, pēc šiem te garajiem septiņiem gadiem. Te, protams, ir daudz mācību, kas būtu jāgūst. Sarunu mm, veži no Eiropas Savienības un komisijas pārstāvi ar dalību valstu atļauju un dalību valsts, ar ko tiek sarunas vēstas, pamatā dara darbu iedzīvotāju labāk lai varētu veicināt tirdzniecību, lai varētu radīt jaunas darba vietas. Nu, bet kā tas tā notiek, ka šī iesaiste šobrīd tiek parādīta kā kaut kas tāds, kas ir vērsts pret cilvēkiem, pret uh, labāks nākotnes izredzēm? kā to pavērst otrādi un uh, kā panākt, lai, šitas, lai šis vēstījums uh, sasniegtu dzirdīgas ausis. Es domāju, ka tas tas lielākais izaicinājums. Ir pilnīgi neloģiski, ka mēs šajās debatēs esam zaudējuši, un tagad mums ir jāatgūst nokavētais. Otrakārt, ņemot vērā Trumpu kungu izteikums par uh, tirdzniecību, kā mums tagad rīkoties tālāk attiecībā uz tētipu. Paldies! Paldies. Marākungs, lūdzu. Paldies, priekšsādētāji. Ļoti labi, ka šīs debats notiek šodien, jo patiesībā mēs visi esam nedaudz šokēti pēc Amerikas vēlēšanām un jāatzīmē, ka uh, brīvā tirzniecība bija kampaņas centrā, un tas ir viena vienkārši iemesla dēļ. Amerikāņi zin, uh, ko nozīmē slikti Eh, nolīgumi. Eh, to rezultāti ir eh, katastrofāli visiem, pat meksikāņi sūdzās par vienu nolīgumu. Un jūs sakāt, ka jā, vienmēr ir ieguvēji un zaudētāji. Problēma ir tā, ka ir vairāk zaudētāji nekā ieguvēji, un ieguvēji vienmēr ir vien un tie paši, un tas ir normāli, ka tas rada pretestību. Un mēs ar Malstrēms kundzi daudz esam uh, par to runājuši. Gadiem brīvās tirzniecības nolīgumi uh, tika uh, apspriesti pilnīgi aizslēgtām durvīm, it kā kaut kas būtu slēpjams, un tad cilvēks sāk domāt, ka kaut kas tur ir slēpjams. Uh, Un uh, mums būtu uh, jāīsteno tāda caurskatāmības revolūcija, jo tālāk nekā tas tagad ir dalīts. De Guhta laikā tika panākts progress, bet Mālstrēms kundze, es, protams, atzīstu arī jūs panākto progresu, bet jāiet tālāk. Nevajag vienkārši iesaistīt uh, tehniķus, uh, vajag iesaistīt arī NVO un vienkāršos cilvēks, lai viņi zinātu, kas tur notiek. Tisa. Uh, Eh, tur arī ir ko par satraukties. Eh, pēdējā lieta. Eh, ir zināms dogmātisms brīvajā tirzniecībā, zināmi liberāļi. Viņi izplāta tādas idejas, kas it kā nozīmē, ka brīvā tirzniecība ir laba pati par sevi. Nē, tas ir atkarīgs no nolīguma, un tāpēc vienmēr ir jābūt pragmatiskiem. Piemēram, jā, ja ir sevi jāaizsargā, bet tas nav protekcionisms, tas nav nacionālisms, dažkārt ir sevi jāaizsargā. Ja mēs runājam par starptautiskās aizsardzības instrumentiem, joprojām taču ir uh, valstis padomē, kas uh, negrib, lai Eiropa sevi aizsargā, kas grib vienkārši būt, lai Eiropa ir muļķa lomā, un, protams, ka cilvēkiem tas uh, nepatīk. Tagad Arts Pabriks, lūdzu jums vārds. Well, think... Paldies. Es domāju, ka ir ļoti svarīgi eh, domāt par mūsu tirdzniecības politiku šodien pēc Amerikas Savienotajās valstīs notikušajām vēlēšanām, jo es domāju, ka daudziem no mums tas bija šoks. Dažiem, eh, nu, tikai dažiem eh, tā bija liela uzvara. Nu, diemžēl tas tā ir. Kas attiecas uz tirdzniecības politikas attīstību, vai jūs varētu nedaudz izteikties par to, kā jūs, prāt, varētu izskatīties Eiropas Savienības tirdzniecības politikas nākotni, kā virzīties uz priekšu. Jo es domāju, un es joprojām uzskatu, droši vien, ka daudz man nepiekritīs, bet es joprojām domāju, ka politiskais lēmums, komisijas politiskais lēmums, nevis juridiskais lēmums pasludināt uh, CETA par uh, politisku nolīgumu bija, bija kļūda par jauktu nolīgumu bija kļūda, jo es domāju, ka galvenais arguments bija, lai būtu tā, jābūt tāda labāka politiskā cīņa attiecībā uz par cetu. Bet es domāju, ka tā tomēr bija kļūda, jo daudzi dalībvalsts politika mājās negribēja iesaistīties šajās te sarunās. Un Viņi vienkārši nebija gatavi sarunāties ar sabiedrību par to, un tāpēc tas deva iespēju populistiem iznākt vadībā. Vēl viena lieta, kur mēs veicinām populismu un vienalga, kurā valstī, ir tas, ka mēs sakam, ka mums ir vairāk jākonsultējas ar nacionālajiem parlamentiem. Protams, nacionālajie parlamenti pārstāv tautu, bet arī mēs pārstāvam cilvēks, iedzīvotājs. Es personīgi pārstāvu savas valsts iedzīvotājs. Un es neesmu sliktāks par kādu nacionālā parlamentu, to es varu pierādīt, bet ja mēs sakam, ka jākonsultējas nacionālajiem parlamentiem par tirdzniecības politiku, tad kas tad būtu prerogatīva? Kā tad izspēlēsim to paškārt ar tiem pašiem cilvēkiem, kas eh, cenšas um, sagraut Eiropas Savienību? Es saprotu, bet tā ir tā pati spēle tādā pašā virzienā. Nu kāds tad ir perspektīvs? Paldies! Pēdējais runātājs Elisija Moskas kundze. Liels paldies par šo iespēju. E, to jau minēja iepriekš un varu piekrīst, e, e, ka ir ļoti daudz nevienlīdzības iemeslu. Un mums šķiet šobrīd, ka, ka tirzniecības politikas iegūmi tiešām ir daudzi un kaut kādā veidā arī jācenšas eh, um, izlīdzināt eh, šo eh, nevienlīdzību ar dažādiem pasākumiem, kas palīdz šiem te zaudētājiem, lai mm, tirdzniecības politika būtu pieņemamāka. Un tad mans jautājums, kā tas ir iespējams pasaulē, kas ļoti ātri mainās, eksāmena noteikti to, kur ir tie sektori, tās jomas, geogrāfiskās teritorijas, uz eh, kurām būs eh, eh, negatīva ietekme šiem tirdzniecības nolīgumiem. Ir skaidrs, ka ir šie ietekmes novērtējumi, tomēr ne, tie nevienmēr atspoguļo realitāti, tos pasākums, kas būs jāveic, un tāpēc ir jautājums, kādā veidā ir iespējams uh, Eh, realizēt eh, tos eh, pasākumus, kas gal galā var mīkstināt globalizācijas sekas, apzinoties to, kā ir vajadzība pēc diversifikācijas, un tajā pašā laikā ir arī vajadzība no Eiropas institūciju puses sniegt atbalstu un sniegt kaut kādu veidu vadību, tāpēc, ka tik tiešām ir jābūt aktīviem no daļ, dalībvalsts puses. Paldies! Thank you very much, and uh, before turning Paldies, un pirms es dodu vārdu mūsu galvenajiem runātājiem, ir daži jautājumi no Twitter, un tāpēc es došu vārdu Langenkungam. Jā, ir daudz jautājumu, vesels bloks vai četri bloki. Vispirms Brauner kungam. Vai eh, tad par, par, par, par PTO, tad eh, ekonomikas ekspertiem, par to, ka tirsniecības nolīgumu ietekme ir eh, ierobežot, varbūt būtu labāk koncentrēties uz eh, multilaterālo līmeni, tīpaši attiecībā uz tām problēmām, kas mums ir ar divpusējiem līgumiem, jo tas viss prasa ilgāku laiku. Un treškārt, vai būtu labāk lauksaimniecības produktu sūtīt apkārt pa pasauli, nevis, teiksim, vairāk aizsargāt reģionālo un vietējo eh, rūpniecību? runāt par ekonomisko efektivitāti. Un tad, Cecīlija, jums jautājums par uh, uz uh, pievienoto vērtību balstītu tirdzniecību un cilvēktiesību jautājumiem. Par cilvēktiesībām uh, un par tīsas sarunām par eh, izpausmes brīvības eh, veicināšanu vai neveicināšanu attiecībā uz Pakistānu. Nav viegli, ir tīpaši, ja man jāsaka, varbūt 5 eh, minūtes būs tas maksimālais laiks, ko katrs runātais varēs izmantot. Nu, vispirms došu vārdu Cecīlijai Mālstrēms kundzei, lūdzu. Uh, Paldies, priekšsēdētāji. Es centīšos atbildēt uz eh, tiem jautājumiem, kas man likās um, adresēt man, bet ja nesaņemat atbildi, tad lūdzu sakat. Tirzniecības eh, nolīgumos eh, šad un tad ir korupcija, un mēs esam runājuši par to, vai tētip sarunās arī būtu par to jārunā. Protams, ja ir labi noteikumi un nu, caurskatāma sistēma, tad um, tas viss veicina tirdzniecību. Izvairīšanās no nodokļu maksāšanas ir um, viena no problēmām. Es saprotu jūs jautājumu, varbūt ir cits. Citu veidu, kā risināt šo jautājumu, bet es pilnībā saprotu iedzīvotāju dusmas, un te runa ne tikai par izvairīšanos no, nodo, no nodokļu maksāšanas, bet arī krāpšanos ar nodokļiem un panams dokumentiem un tā tālāk. Uh, GS, GS plus uh, tiek šobrīd gatavots. Šonadēļ ir gaidām jaunumi šajā te ziņā, un es ceru, ka Filipīnu varas iestādes ar mums sadarbosies, un tad varēšu informēt par tālāko. Par um, muitu ASV šobrīd tas tāds uh, hipotetisks jautājums, varbūt mūsu draugs no PTO varēs vairāk pastāstīt. Viens jautājums, ko daudziem jums teica par tirdzniecību, ka, ko, jo, desmitiem gadu tirdzniecība ir, starptautiskā tirdzniecība ir Eiropas Savienības kompetencē, un mēs esam jau noslēguši, manuprāt, 40 dažādus tirdzniecības nolīgumus. Eiropas Savienība var vest sarunas ar visu šo Eiropas Savienības spēku aiz muguras, ja šo kompetenci atņemt, un es saprotu, ka dažas dalība valsts vēlas atkal atgūt uh, tirdzniecības politiku savā kompetencē daļai vai pilnībā, tad tas, man liekas, būtu katastrofāli. Eiropas Savienībai. Nu, ne jau tāpēc, ka es zaudētu darbu, gan jau kaut ko citu atrast, bet es domāju, ka viss iekšējā tirgus uh, spēks, kas ir ļoti atraktīvs mūsu partneriem, tiktu uh, ietekmēts un uh, tas nāktu par sliktu mūsu labklājībai, tirdzniecības līgumu kvalitātei un daudz kam citam. Ja Eiropas Savienībai starptautiskā tirzniecība ir uh, kompetence, tad es domāju, ka mums būtu jārunā ar parlamentu. Konflikts ir par to, uh, kur ir šīs te robežas starp nacionālo kompetenci un Eiropas Savienības uh, kompetenci. Varbūt nu, Eiropas Savienības līgums nav īsti skaidrs šajā te ziņā un Singapūras gadījumā tas ir kļūst kā, šis, šī lieta ir kļūst par tādu kā simbolu, bet varbūt, ka tiešām mēs varam padomāt par šo te nolīkumu kvalitāti un kur tad ir tā šķelšanās. Bet te runa arī par uh, politisko atbalstu, jo dažas dalība valstis vēl pirms mandāta saņemšanas apgalvo, ka tas būs jauktu tipu jau kompetences nolīgums. Te tiešām ir par to jārunā, un jau piekdien mēs runāsim uh, Tirzniecības padomus ministru tikšanās laikā par šo jautājumu. Arī par CETU runāsim. Protams, daži mūsu partneri arī šeit ir uzdevuši jautājumu, vai ir iespējams pēc visiem šiem gadiem noslēgt uh, līguma ar Eiropas Savienību, vai mēs joprojām esam uzticams partners, vai varam paļauties uz jums. Pēc tam, kad mandāts ir uh, izpildīts, un šeit dalībvalsts uh, kļūst svarīgs. Un, protams, Pabrikungs Nacionālās parlaments ir jāiesaista tādā, tādajādi, ka tām ir jāsako līdz šīm debatēm mājās. Un es domāju, ka savā uh, Ievadrunā pirms jūs atnācāt, es teicu, ka dalība valstīs tiklīdz kā mandāts ir pieņemts, dalība valstīs ir jābūt atklātiem, jāizskadro, kāpēc tas ir labi manā valstī, un uh, jums ir šī te atbildība, un tāpat arī dalība valstīm un komisijai ir atbildība šajā ziņā, un šīm sarunām ir jābūt tādām ļoti iekļaujošām. Mēs cenšamies strādāt tādā virzienā, iesaistīt viss ieinteresētās puses, uh, pilsonisko sabiedrību un tā tālāk. Un mums ir viņa jāmudina veikt tādus nacionālos mini ietekmes novērtējumus, lai identificētu tās vājās puses un tos riskus katrā valstī, lai varētu jau saulēcīgi pirms līguma spēkā stāšanās domāt par kaut kādiem kompensējošiem mehānismiem. Dažas valsts tā dara, dažas vispār tā nedara. Tā kā, uh, Būtībā šīs te dažādās politikas, kā potenciālos zaudētājus aizsargāt, būtu jau saulaicīgi jāizstrādā, vismaz, ja mēs runājam par tirzniecības potenciālu. Tā ir tik nākotne. Kas to lai zina? Mēs eh, tehniski vedam eh, diskusijas ar pašreizējo administrāciju, esam panākuši zinām progresu, gadu beigās zināsim, kur esam nonākuši. Uh, kur esam pabeiguši sarunas, kur nē, un tad, protams, būs pauze. Cik ilgi būs šī pauze, tas būs atkarīgs no nākamās administrācijas, kas būs eh, sarunvedis no SV puses, kāda būs vēlēšanās atsākt sarunas. Mēs nezinām, godīgi var pateikt jums, mēs nezinām. Būt saprātīgiem ja mums būtu tirzniecības nolīgums starp Eiropas Savienību un Amerikas Savienotajām valstīm. Daudz to atbalsta gan Eiropas Savienībā, gan ASV. Uh, Bet, kad varēs atsākt sarunas, es tiešām nevaru izteikt nekādas minējumus. Un tad pēdējais jautājums. Jūs te veselu virkni noskaitījāt. Es domāju, ka tirdzniecības līguma viena paši nevar atrisināt cilvēktiesību problēmas, bet, ja tie tiek apvienot ar tādu strateģiskāku ārpolitiku, piemēram, palīdzību, tirdzniecībā, attīstības politiku, nu, dažādie sadarbības instrumentiem, kāda mums ir, tad mēs eh, varam eh, mēģināt raudzīties, lai tirdzniecība arī te tiktu eh, nu, nospēlēt to savu lomu. Mēs tā kā varam radīt platformas, lai diskutētu ar mūsu partneriem par šiem jautājumiem. Un tādējādi mēs varam arī izdarīt uz viņiem spiedienu un panākt kaut ko. Tād, tad mums ir iespēja, piemēram, varbūt mm, apturēt tirdzniecības programmas un uh, kopumā raudzīties, lai šie te tirdzniecības nolīgumi atbilst mūsu vērtībām. Bet, nu, protams, mēs nevaram tikai tirdzniecības nolīgumiem uh, panākt tādas patiesi izmaiņas. Es domāju, ka tas arī viss attiecībā uz jautājumiem, kas bija man domāt. Paldies jums, un um, man tiešām interesanti šīs diskusijas liekas. Es domāju, ka mēs daudz ko varam mācīties no pēdējiem notikumiem. Uh, Un uh, arī Inti ietvaros mēs varēsim atgriezties pie šī tirzniecības politikas nākotnes jautājuma. Eh, komisārs eh, Kundze, liels eh, paldies, kā pārdātāja komisijas viedokļi šajā pēcpusdienā attiecībā uz Eiropas Savienības tirzniecību. Ļoti priecāsimies, ja jūs atgriezīsieties mūsu komitejā un turpināsim mūsu debatas. Un tagad vēršos pie mūsu pārdariem. Braunerkungs no PTA lūdzu, jums ir dos vārds. Liels paldies! Es eh, sapratu, ka Felner kungs uzdeva jautājumu par to, kas eh, notiek, ja Eiropas Savienība eh, vienā no šiem visatvarošajiem pieejām iet tālāk par PTO kopienu. Un tā kā pārāk tālu aizskrien projām kā tāda līdera. Tas ir tas, kā es sapratu šo jautājumu. Eiropas Savienībā ir ļoti būtiska loma PTO. Es esmu Eiropietis un es ļoti priecājos par to, Eh, kāda Eiropas saimnībā ir loma PTO. Eh, tāpēc, ka Eiropas Savienība nosaka toni daudzos jautājumos un ir eh, nepieciešams, lai līderi nāk klajā ar idejām, kas nav mm, piemērots varbūt vēl šim laikam. Bet ir jāstāsta uz tirniecību un investīciju jautājumu kurš ir atgriezies darba kārtībā, un to tur uh, iecēla Eiropas Savienība. Mārtiņa kungs, es nezinu, vai es pietiekami skaidri izteicos. Jūs izteicāties par kompromisu, mm, kurā ir iesaistīsies Eiropas Savienība. Es vēlējos pateikt, ka Eiropas eh, Savienība pieturās pie savām vērtībām, un līdz ar to eh, tā uh, uh, arī. Uh, um, veica šo upuri, um, um tad, nonākot pie sarežģītiem secinājumiem, es nesen biju Hongkongā, man bija iespēja uh, pajautāt Malaisijas tirniecības ministram, kā ir iespējama vienošanās, uh, tad brīvā tirniecības vienošanās uh, ar Japānu, bet ne ar Eiropas Savienību. Un um, atbildīgi, protams, uh, izvairīgi tomēr uh, mani apsvērumi, manas domas ir tādas, uh, ka uh, Um, uh, Japānu um, nevada tādas vērtības uh, kā uh, Eiropas Savienība. Un līdz ar to Eiropas Savienība tiešām veic šādu upuri. Es to ļoti labi sapratu, bet mans jautājums bija šāds. Bez tā visa, vai mēs um, pārāk neizvēlkam gara šīs tirdzniecības līguma sarunas? Nav runa tikai par vērtībām. Te man komentāru nav. Es eh, varu mm, pastāstīt eh, kādu uh, lietu, kas gan ir tālāk par manu kompetenci arī Ķīnā, tāds gadījums, kas notika, man pagājušajā nedēļā pastāsta, iedomājieties. Es ceru, ka neviens neapvainosies. Luksemburgas premjerministrs tikās ar Ķīnas premjerministru, un viņiem bija diskusija. Un diskusijas beigās Luksemburgas premjerministrs teica, uh, bija labi, ka bija šāda saruna, tāpēc, ka kopīgiem spēkiem mēs pārstāvam 1,5 e, miljārdus cilvēku. Un tādēļ e, ķinietis teica, ja jūs. E, tad ir skaidrs, ka arī es viens pārstāvu tikpat lielu cilvēku skaitu. Jebkurš no Eiropas var runāt ar Ķīnas premjerministru un joprojām tad, tie būs 1,5 miljārdi cilvēku, un mans vēstījums jums ir šāds. Uh, Mēs mūs uzņem nopietni tikai kā vienotu Eiropu. Man nevajadzēja teikt mēs, jo es tomēr nāku no PTO. Tas ir mans izcelsmes dēļ. Eiropa var tikai veidot uh, globālo tirdzniecību um, kop, kopumā. Neviena no atsevišķām dalībvalstīm nevar uh, veidot viena pati šādu starptautisku tirdzniecību. Un tas ir ļoti raksturīgi. Ja jūs vēlaties kaut ko panākt, ir jāveido koalīcijas un grupas, kuras jūs atbalsta. Un uh, bija arī jautājums, vai uh, e, reģionālajie uh, e, tirdzniecības uh, līgumi uh, apdraudēs uh, tātad uh, tev. Nē, tāpēc, ka tad, kad ir šīs tā reģionālās sarunas par brīvo tirdzniecību, tad jūs izvēlaties uh, atbilstošu partneri. Un, kad e, jūs esat veiksmīgi, jums ir jāpārvar pretestība abās e, valstīs, kuras ir šajā partnerībā. Un ir daudzi brīvās tirdzniecības nolīgumi ar dažādiem partneriem, kur e, ir, piemēram, no vienas puses Eiropas Savienība, tad X partneris citā pusē un tad ASV un, un vēl kāds eh, partners eh, no citas puses, un patiesībā eh, līdz ar to ir tāda pretestība pret nolīgumiem. Kaut arī galu galā mm, vajadzētu to visu pacelt līdz tādam daudzpusējam līmenim un nonākt pie veiksmīga risinājuma daudzpusēji. Un kas ir svarīgi šajā brīdī, ir uh, Eh, šīs ir dažādās izcēlesmes. Mēs runājam par globālajām eh, vērtības ķēdēm, kad tiek eh, izstrādāta šādas globālās vērtības ķēdes. Katru reizi ir jāievēro izcēlesmes noteikumi, lai gūtu labumu no preferencēm, un tas viss kļūst gandrīz neiespējami ar tik daudziem spēkā esošiem tirzniecības nolīgumiem. Tās tas ir manas atbildes. Paldies! Paldies par šo reakciju. Tagad dodu vārdu Eh, valūtas fonda eh, pārstāvim Frankskungam. Lūdzu, paldies eh, pavisam īsi. Ja es neatbildu uz kādu no jautājumiem, tad lūdzu uh, uzvediet mani jautājumus divpusēji, tad mums būs atbilstošas diskusijas. Es domāju, nu, tātad man ir vairāki komentāri par vairākiem jautājumiem, kas tika uzdoti. Es domāju, ka mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem no vienas puses vainojot eh, tirdzniecības eh, nolīgumus par tādām lietām, eh, kas neiet labi. Un dažkārt tirdzniecības līgumi ir atbildīgi, tomēr nevajadzētu visu vainu tiem uzgrūst. Un no otras puses, savukārt, negaidiet, ka tirdzniecības nolīgumi atrisinās kaut kādas problēmas. Mums ir jāstāsta to visu perspektīvā, ja ir kāda problēma ar darba apstākļiem, ar algām Un tad uh, ir uh, tieši jārisina šīs te, uh, problēmas. Uh, nevajag iz, izmantot kādus citus uh, instrumentus, kas nāk iekšā pa aizmugušas durvīm. Un uh, tāpēc uh, ir jāņem, uh, protams, ir ļoti labi, ja tiek uh, ņemtas vērā cilvēktiesības, uh, vidas apsvērumi. Tas viss ir ārkārtīgi svarīgi. Un uh, tas viss ir jārisina tomēr tās, ka tiek izmantots eh, tikai eh, tirdzniecības eh, nolīgums, lai atrisinātu pilnīgi visas bāžas, nozīmē, ka uz instrumentu tiek izdarīts pārāk liels spiediens, pārāk liela nasta, un ir tāpēc jābūt drošiem, ka mēs izmantojam attiecīgos instrumentus pareizajām problēmām. Tad attiecībā uz tirdzniecības ieguvumiem un izmaksām es nevēlos tātad kaut ko minēt kļūt eh, par uzvarētājiem. Es nedomāju, ka ir vairāk uh, zaudētāji nekā uzvarētāji. Jebkurš, kurš nopērk telefonu, apģērbu, mūsdienās ir, tirznieci, ir ieguvējis no tirzniecības. Un mēs bieži to neapzināmies. Mēs neapzināmies, eh, ka šāds telefons varētu maksāt uh, daudzus simts eiro vairāk, ja nebūtu uh, konkrēta tirzniecības kārtība iedibināta. Bet cilvēki Eh, kuri ir zaudējuši savas darba vietas dēļ tirsniecības nolīgumiem, zina, kāpēc viņi ir zaudējuši savas eh, darba vietas. Un dažkārt mēs tiešām eh, vainojam tirsniecību, kur mm, tā nav iemesls. Realtātē bieži tā ir modernizācija, nevis tirsniecība. Tā ka es domāju, ka kopīga ieguvuma iespējams mm, mm, ir noteikti plašāka nekā izmaksas. Tomēr bieži vien, kā jau tika minēts, Eh, tie ir tādi eh, grūtāk saskatāmi. Un pilnīgi noteikti, ja, ja viņiem šo lietu nebūtu, viņi saprast, ka to nav. Un, lai to ilustrētu, eh, padomājiet par valstīm, kuras tātad 50. un 60. gados nodarbojās ar importu aizstāšanu. Gandrīz visām šīm valstīm tiešām bija katastrofāls sekas salīdzinoši raugoties. Uh, Mm, Eiropas eh, Savienībā eh, tāds valsts kā Irija, Spānija, Vācija eh, aug ātrāk nekā tās valsts, kuras raugās iekšienē. Mm, vai mēs varētu iedomāties, ka Ķīna varētu atbrīvot ļoti daudz cilvēkus no pilnīgas nabadzības, ja nebūtu tīrzniecība? Uh, ir ļoti būtiski, ka eh, mums ir eh, šādi nolīgumi, un tad eh, es pievērsīšos vēl dažiem jautājumiem attiecībā uz reģionāliem tirdzniecības nolīgumiem. Pilnīgi noteikti daudz pusēs līgums būtu zelta standārts, reģionālie līgumi ir aizstājies, tā ir laba lieta. Tie nevienmēr iejaucās ar Dohas kārtu un tā tālāk, tomēr. Uh, Eh, joprojām būtu būtiski turpināt eh, pasaules līmenī eh, šādus daudzpusējos tirniecības līgumus. Un jautājums par, par vietējo un, un reģionālo produkciju mm, pasaulē, tas ir ļoti interesanti, un es domāju, ka mums ir jādara divas lietas, lai pieņemtu lēmumu šai sakarā. Pirmkārt, ja ir preferenci attiecībā uz eh, vietējo eh, eh, tātad, patēriņu, tad tas ir jādara vietēji, ir jāatbalsta vietējās lauksaimniecības, vietējā ražošana. Un otrā lieta ir tāda, ka mums vajadzētu pārliecināties par to, ka vietējā un starptautiskā tātad, dimensija vienlīdz atspoguļo visu tātad, cenās, un tad cilvēki ir brīvi to izvēlēties. Eh, eh, dažkārt eh, mēs neapzināmies, ka aizbraucot uz kādu bioloģisko lauksaimniecību vietējo, tad tas viss izmaksā daudz dārgāk nekā kaut kādi tādi tāli starptautiskie pārvadājumi. Tas viss ir jāņem vērā. Un vēl mans beigu komentārs, tas arī tika minēts šajās debatēs, problēmas, ar kurām mēs pasaulē saskaramies, iet pāri robežām un tā rezultātā arī eh, atbildes ies eh, pāri robežām, vai tā ir tirzniecība, vai tā ir vīde, eh, vai jebkura cita joma. Paldies! Uh, thank you very much. And... Lielas paldies! Un pēdējais paneļa pārstāvis, OECD pārstāvis, lūdzu. Eša kungs, vairākas lietas attiecībā uz jautājumu par pārskatāmību. Uh, Eh, neatkarīgi no tā, vai nolīgumā ir kādas normas, eh, pēc eh, definīcijas tas, ja ir lielāka pārskatāmība, paredzamība, drošība, tas sniedz iespējas mazināt korupcijas iespēju. Un es domāju, ka tirzniecības atvieglošanas nolīgums ir labs piemērs samazināt tātad ir e, skaidrs, ka ja noteikumi ir skaidri, tad ir daudz mazāka iespējamība izpausties korupcijai. Un es arī varu piekrist citiem attiecībā uz jautājumu e, par šiem te e, daudzpusējiem līgumiem, bet es varu teikt, piebilst vien to, ka, ja mēs Tātad ir skaidrs, ka ļoti būtiski arī ir e, dažāda e, veida vietējā politika. E, bija jautājums no kāda par lauksainiecības izniecību. Es domāju, ka izvēles sniegšana patērētājiem lai viņi varētu pirkt vietējās preces, tomēr tātad, tas nebūtu obligāti, jo tirgus ir slēgts, tas būtu prātīgi. Tomēr ja eh, šie tirgi tiek slēgti vēl vairāk, eh, tad būs lielāka eh, cenu svārstība, lielākas problēmas un būs daudz vairāk izsākušu cilvēku pasaulē nekā šobrīd. Un situācija tikai kļūst sliktāka, laikam iet uz priekšu līdz ar to. Pamatojums lauksainsības tirgu slēgšanai, manuprāt, tas ir tad nepamatots, vai mēs runājam par kādiem vīdes, ekonomikas apsvērumiem. Un tad vēl kāds komentārs attiecībā uz iegūmiem. Es domāju, ka jau tika pateikts Eh, papildus izvēlzamākas cenas, eh, kas eh, rodās dēļ palielinātas mm, konkurences. Nu, ir, ir skaidrs, ka pārobežu mm, tirzniecība mm, veicina izaugsmi, ja vēlties augstāku izaugsmi, atveriet tirgu. Nu, un vai sadala būtu tāda pati, un uh, tas ir tas, ko es centos iepriekš pateikt, eh, ka uh, atvērtu, uh, atvērta tirgus eh, eh, ieguvumi ir neapšaubāmi, un šo ieguvumu sadala savukārt nav um, vienlīdzīgi atbilstoša, un šeit ir jājaucās vietējai politikai. Iespēju nevienlīdzība ir redzama visās valstīs. Eh, tā nav eh, globalizācijas kļūda, eh, tā ir kļūda, kuru pieļauj vietējās politikas, nenodarbojoties ar šādu sadalu. Tiek daudz runāts par fiskālo politiku, iespējams, netiek pietiekami daudz runāts par struktūrālo politiku. Paldies! So, thank you very much. Lielas paldies mūsu viesiem. Mūsu laiks ātri beidzas, līdz ar to nav iespēja un nav laika izteikt nekādus garus secinājumus, bet ja eh, pateiktu eh, divus vārdus, tad eh, es domāju, ka tie būtu labāk kopā. Tas attiec uz mūsu nākotni, uz tirzniecību, un tas arī noslēdz mana darba daļu un nododu jūsu Eh, rokās atkal sēdzvadību. Paldies, eh, Vinklerkungs, par lielisko darbu, paldies arī mūsu viesiem. Tagad lūdzu otrās paneļa diskusijas dalībniekus apsēsties šeit pie galda, lai varam turpināt eh, šīs, manuprāt, auglīgās diskusijas. Thank you. Thank you. Bye. Thank you. yes, I will stay. Hello. How are you? No, wait, is she gone? So we had, she's here. Tiziana is coming? No. So, ladies... Labi, dāmas un kungi, tagad ķersimies klāt otrai paneļa diskusijai, jo īpaši attiecībā uz mūsu diskusijām parlamentā par CETA. Uh, Arī reģionos bija CETA diskusijas, bija demonstrācijas pret TTIP, Nīderlandē bija referendums pret eh, visaptvarošo brīvās tirzniecības nolīgumu ar Ukrainu. Un pēdējās nedēļās un mēnešos uh, tirzniecība un tirzniecības leģitimitāte ASV spēlē ļoti nozīmīgu lomu. Līdz ar to otra paneļa diskusija nevarētu būt aktuālāka. Uh, uzticības meklēšana, centieni uh, veidot leģitīmu tirzniecības politiku. Mums ir ļoti uh, laba kompānija šeit, nedaudz uh, dzimuma ziņā līdztiesīgāka nekā iepriekšējā, iepriekšējā paneļa diskusijā, bet tikai nedaudz. Marija Uh, labāk nekā iepriekšējā diskusijā. Tie eksperti, kas ir pie mums ieradušies, pirmkārt ir Jokims Raiters, uh, ģenerālsekretāra vietnieks UNCTAD, Aranča Gonzālesa, kura ir izpildu direktora Startautiskajā tirzniecības centrā, Piers Ante Kantarīna, kurš ir Ofspam uh, veikalu direktors, uh, un Pols Brentons, vadošais ekonomists Pasaules bankā. Tā ir arī tā secība, kādā uzstāsies mūsu viesi, un uzreiz došu vārdu Jokimam Raiteram, lai viņš uh, varētu atbildēt uz mūsu jautājumiem šajā paneļdiskusijā. Viņš pārstāv UNCTAD, kas ir uh, jaunatīstības uh, valstu balss, ja tā var teikt. Paldies! Un paldies par jūsu laipno ielūgumu. Man ir liels prieks būt šeit un ir tieši pārklāšanās starp šo paneļa diskusiju un iepriekšējo, un, uh, lai ietaipītu laiku un uh, neatkārtotos. Uh, es šeit pievērsīšos galvenāk par trim parametriem un ļauj par leģitimitāti. Pirmkārt, vai mums ir leģitimitātes jautājums par tiesniecību kā tādu? Otrakārt, vai ir leģitimitātes bāžas par tiesniecības politiku? Un treškārt, kādas ir mūsu bāžas attiecībā uz tiesniecības uh, politiskajiem aspektiem. Tās ir trīs dažādas lietas, un tās ir arī atsevišķi jāizvērtē. Mēs uh, dzirdējām no SVF un OECD par to, ka tirzniecība uh, ir lēna, attīstās. Es nezinu, vai jūs redzējāt pagājušās nedēļās UPS uh, preses relīzi. Uh, tie, uh, apmaiņas apjomi ir sešreiz, augus sešreiz ātrāk nekā starptautiskā izaugsme. Mēs redzam milzīgas pārmaiņas dažādās nozerēs, kas iekļauj pakalpojumus, preču piegādē. Tātad mēs uh, vairs uh, nesaskaramies ar nozaru, kas tikai piegādā preces, bet ir pievienot arī pakalpojumu. Tātad uh, ir, protams, tiesniecības izaugsmes palēninājums, kas ir um, saistāms ar pēdējo 30 gadu straujo izaugsmu un, un tagad tā vājinās, bet plaši runājot, tā nav tā lielākā problēma. Ir izaicinājumi, eh, tie ir jāatrisina, bet tas nav pamats bažām. Kas ir ar tirzniecības politiku? Tirzniecības politika daudzās valstīs saskars ar dažādiem izaicinājumiem, bet es gribētu patiesībā teikt, ka plaši runājot tirzniecības eh, politika vienmēr ir saskārusies ar izaicinājumiem. Mēs pakāpeniski paplašinām uh, tos jautājumus, par kuriem runājam, jo ekonomikas sasaistās un paplašanās, un, protams, ka mums ir jārunā par šiem jautājumiem. Atcerieties 90. gadu uh, protestus pret PTO, uh, toreiz antiglobalizācijas kustība. Es sākumā, kad sāku strādāt, man bija uh, jādodas uz Zviedrijas parlamentu un jāizstāv tirzniecības politika. Man īpaši tur nemīlēja. Mēs esam konstatējuši daudzas izmaiņas. Uh, jo eh, tirzniecība ir ļoti saistīta ar citiem jautājumiem. Un arī nākotnē un jau tagad eh, milzīga problēma eh, tirzniecības politikā būs vietējie noteikumi, datu aizsardzība, pārobežu dati. Tie nebūs vienkārši jautājumi. Un tā kā mēs tirzniecības politikā pāriem uz citiem jautājumiem, mums ir jāsaprot, ka uh, tirzniecības politikā tiek tagad iekļauti dažāda veida mērķi un dažādi uh, apgabali uh, un uh, elektorāti. Un uh, ir mainījies arī veids, kā notiek sarunas par uh, uh, tirzniecību. Tātad, ja mēs uh, UNCTā daudz runāt par internetu pārvaldību. Tur ir ļoti dažādi rīcības veidi, un abas šīs kopienas varētu rasties daudz konfliktu šeit tām satiekoties. Man tomēr neliekas, ka mums šeit ir tāda fundamentāla krīze. Mums ir virkne problēmu, izaicinājumu, bet mums uh, uh, ir uh, jāmierina sev ar faktu, ka mēs pagātnē šādus pašus izaicinājumus esam atrisinājuši. Uh, tāpat kā tirzniecības uh, mērķu salāgošana ar vīdes mērķiem, piemēram, 90. gados. Tirzniecības politika, jā, tā varbūt nav tā lielākā poli problēma. Mums ir jātur acis vaļā, mums ir um, jāapzinās, ka mums nav tirzniecības uh, politikā visas atbildes runāt par citiem jautājumiem. Tad tagad tirzniecības politiskie aspekti. Uh, un es atvainojos, ja izteikšos uh, tā tieši, tad šeit ir pilnīgs haoss. Un tam ir vairāki iemesli. Tas nav nekas uh, sarežģīts. Pēdējos 20 gados, kopš es strādāju ar tiesniecības politiku, tā ir eh, ļoti specializēta joma, eh, intelektuāla īpašuma noteikumi eh, tirzniecības politikā, bet tirzniecība ir sadala pēc būtības. Tas ir tas, kā tam jābūt. Tā ir sadale, un tāpēc nevajag uh, Uh, meklēt tirzniecībā atbildes uh, savām problēmām, kuras radīsies tirzniecības un investīcija rezultātā. Un tas ir arī liels izaicinājums, raugoties nākotnē, kā radīt, veidot nacionālo konsensu vai vismaz uh, saskaņotību reālā rīcībā, uh, ņemot vērā šo uh, tirzniecības sadalas efektu. Es negribu pārāk ilgi izteikties, bet uh, gribu skaidri pateikt, ka uh, risinājumi, kuri uh, vēlas kaut ko mainīt izniecības politikā, uh, risinās arī sabiedrības problēmas. Nē, šīs problēmas nevarēs atrisināt. Tādas mēs redzam daudzās uh, uh, vietās pasaulē. Otrkārt, es nedomāju, ka pilsoņu bāžas var kliedēt ar procedurāliem soļiem. Viņiem nevajag uh, klausīties vēl vienu dialogu, viņiem ir uh, bailes, ka viņi zaudēs savas darba vietas. Un, ja es raugos ārpus Eiropas Savienības, tad kompetence par tirzniecības politiku ir federāla. Bet uh, reālās uh, problēmas ir jārisina nacionāliem līdzekļiem, bet Eiropas Savienībā arī jābūt platformai, kur diskutēt, kādas būs Eiropas Savienības dalībvalstu kopīgās atbildes uz tām problēmām, kas radīsies pielāgojot, piemērojot fra, eh, federālu instrumentu. Un tas atsauc uz to, kā Aškungs teica, sociāla aizsardzība, pārdale, lai sniegtu konkrētu uh, Uh, piemēri. Tirzniecības pielāgošanas palīdzības uh, apjoms ir 1 uh, dolārs uz 25 tūkstošiem ieņēmumu. Tie ir 0,004%, kas ir attiecināta pārdalai. Globālās pielāgošanas fonds 13. un 14. gadā bija 113 miljoni eiro Eiropā, ekonomikā, kas ir 3 15 triljonu eiro. Šī ir uh, proporcija, kas nav uh, ilgtspējīga. Mums ir jārod cita atbilde. Tātad mums ir jāatrod metode, kā uh, politiski risināt šīs problēmas, ko rada tirzniecība. Mums ir jācīnās pret uh, problēmām, kas parādās. Uh, Jūs nevarat īstenot efektīvu tirzniecības politiku, neustverot nopietni patērētā aizsardzības un konkurences jautājumus. Visādi citādi tirzniecības ieguvumi, kuru ir daudz un kuri ir pierādīti dažādos uh, aspektos pēdējos 30 gados, uh, tos tad uh, uh, baudīs tikai bagātie. Un tā ir realitāte tāpēc ir jāievieš noteikumi, uh, patērēt aizsardzībā un citās jomās, izglītības politikā. Tas bija viens no iemesliem, kāpēc Kostarīka ir eh, veiksmīgi darbojusies tirzniecībā. Un visbeidzot, nav citu iespēju, ir jāmeklē regulatorā sadarbība, kā jau viens no ekspertiem minēja iepriekšējā paneļa diskusijā. Uh, ir lietas, kas ir pārrobežu lietas, un mēs nevaram tās atrasināt vienu pašu, tāpēc ir jādar, jāsadarbojas pāri robežām. Un mēs redzam, ka jaunatīstības valstīs tas ir uh, milzīgs uh, vakums. Bet tas paradoks, ko es gribu teikt, ir ap savienībai. Tas ir ļoti labi, ka jums ir uz vērtībām balstīta tiesniecības politika, bet lūdzu neesiet regulatorais misionārs. Tas vienkārši nefunkcionēs. Tad, kad jūs runājat ar attīstības valstīm, viņi sagaida dialogu par to, kāda būs uh, kopējā atbilda uz uh, regulatārajām bažām, kādas ir viņiem tādas pašas kā Eiropas Savienībai par sabiedrības veselību, piemēram, piemērs. Ilgspējīgi ražotu preču pieprasījums ir augstāks attīstības valstīs nekā bagātās valstīs. Un te mēs redzam, ka ilgspējīgas standarti attīstības valstīs ir daudz uh, augstāki, un tur Eiropa to var izmantot. Jūs redzat, uh, ka Eiropa ir daudz sasniegusi šajā jomā, bet neesiet sludinātāji, sadarbojieties. Dažas bagātas valstis šobrīd uh, cīnās ar eh, tiesniecības politiku, bet uh, paturiet prātā, saglabāt uh, tagadējo situāciju nozīmē regresu, jo pasaule visu laiku attīstās un virzās uz priekšu. Un jaunatīstības valstis uh, slēgs uh, reģionālos aizniecības uh, nolīgumus, būs reģionālie uh, transporta tīkli, kā Ķīnā, piemēram, 65 uh, valstis tur sadarbojas, un tas ir jāpatur prātā. Uh, ja paturēsiet tagadējo situāciju, tas būs regress. Paldies! Thanks a lot! Lielas paldies par to, ka esat tik atklāts. Un otrais uh, runātājs, otrā runātāja būs Aranča Gonzālesa kura ir uh, Starptautiskā tiesniecības centra izpildirektora. Thank you very much, Mr. Chairman. In democrat... Paldies, priekšsēdētāji. Demokrātiskā sabiedrībā atvērta tirki uh, balstās uz, uh, uz tā kā tādu sociālo licenci. Un daudzās ekonomikās uh, šī te sociālā atļauja ir kļuvusi tāda ārkārtīgi trausla. Jautājums par leģitimitāti. Uh, ir, uh, ir sarežģīts, un tas ir arī saprotams. Mums ir jārisina abas problēmas puses. Nu, kāpēc tas ir tāds nesekmīgs? Tāpēc, ka te ir runa par uh, atvērtiem tirgiem, kas iz, iz, uh, palīdzētu vienam miljardam cilvēku izkļūt no nabadzības, no ekstremālas nabadzības. Tas, manuprāt, nemaz nav mazs sasniegums ārējais pieprasījums ir ticis izmantots, lai uh, transformētu ekonomikas, kas pagātnē balstījās uz uh, zemu ražīgumu. Un šī transformācija ir tas, ko mēs redzam šobrīd Kenijā, Vietnamā, ko mēs piedzīvojam šodien arī Ekno, Ekvadorā. Tās, tās ir tikai dažas valstis citos kontinentos. Un tā tas notika arī šeit Eiropā, ja es uh, atceros eh, Vācijas brīnumu. Tas viss nebūtu noticis, ja šī transformācija nenotiktu ārēju pieprasījumu rezultātā. Eh, taču šīs atvērtās ekonomikas, kas mums ir devuši tik daudz spēku, ir paplašinājusi patērētāju izvēli un, eh, un ražīgums ir audzis, bet arī tas ir saprotams. Uh, Globalizācijas optimisms, biznesa elites rīcība, politiķi nav pievērsuši pietiekam daudz uzmanību faktam, ka tirgus atvēršana nāktu par sliktu arī daļai mūsu ekonomikas. Un, uh, Tieši tā ir tā problēma, kas šobrīd vajā mūs šobrīd. Uh, tas ir tas, ko es saucu, kas notiek, ja mikro satiek makro līmeni. Makro līmenī it kā mums klājas labāk, bet eh, mikro līmenī ir eh, bāžas, ka būs jācieš. Ir saprotams arī, tas viss ir saprotams arī tāpēc, ka tirdzniecība ir kļuvusi par taustām simbolu ekonomiskajām pārmaiņām, ko piedzīvojam. Pat ja jūs man jautātu, vai būtu jāstraucas par tirdzniecību, nu, varbūt ne par tirdzniecību būtu jāstraucas tik daudz, kā par to rēgu, ko sauc par tehnoloģiju. Uz tehnoloģijām referendum, par tehnoloģijām referendums un, un jau protestus nerīko. Pēdējā brīdī arī parlamentā nerīko balsojums par tehnoloģijas, bet eh, tas viss ļoti ietekmē. Uh, tehnoloģija rāda mūsu ekonomiskajos jautājumos arī tādas ļoti ātras problēmas. Tā kā padomāsim par to, cik daudz mēs uzgrūžam uz tirdzniecības pleciem un cik maz mēs domājam par reālajām problēmām. Mēs bieži vien šaujam par nepreizo mērķi. Leģitim, tirdzniecības politikas leģitimitātes jautājums mazāk ir saistīts ar diplomātiju vairāk gan ar sociālo un pašmāju politiku. Protams, Eiropas Savienības dalība valstīs sociālās politikas ir bijušas ļoti labas un palīdzējušas cilvēkiem, bet šobrīd ar to vien nepietiek. Tā kā mums ir jādomā arī par to, uh, kā tieši sociālā jomā lietas uzlabot Eiropā. Un man debats šeit nav starp labējiem vai kreisajiem. Šeit uh, šī robeža šķirtne ir starp atvērtu sabiedrību vai tādu noslēgtu sabiedrību. Sabiedrība, kas dod iespējas cilvēkiem, lai viņi varētu tikt galā ar sociāla ekonomiskām pārmaiņām, uh, nāk par labu. Uh, šī sagatavotība piemēroties jaunām iespējām, kas tiek radīts tehnoloģiskās attīstības ietekmē, diemžēl ne, nepalīdz. Bet mēs nerunāsim par eh, citiem jautā, par, par visiem citiem jautājumiem, mēs runāsim arī par tirdzniecību, bet es domāju, ka te. Uh, ir lietas, kam tiešām, trīs lietas, kam jāpievērš uzmanība. Pirmkārt, tirdzniecība 21. gadsimtā tiek regulēta, un regulējums nozīmē tirdzniecības kvalitāti, nevis tirdzniecības kvantitāti. Tirdzniecības kvalitātei, kā mēs jau no Johana tikko dzirdējām, nozīmē no piesardzības uz privātumu, no piesardzības uz drošību un tā tālāk. Būs ļoti būtiski, eh, kā valdības regulē šo tirdzniecības politiku. Otrakārt, lai 21. gadsimtā tirdzniecība darbotos, tai jābūt iekļaujošai. Jūs jau dzirdējāt, eh, esat dzirdējuši, man daudzkārt par to runājumu neatkārtošos. 95% no uh, uzņēmumiem, kas darbojas jūsu valstīs, ir mazie un vidēji uzņēmumi, un tāpēc ir jāraugās, lai noteikumi būtu labvēlīgāk MVU un lai MVU varētu būt vislielāko labumu no šiem tirdzniecības eh, noteikumiem. Mums ir jādod iespēja sievietēm eh, nodarboties ar tirdzniecību. Mums ir jāsaprot, ka iekļaušana tirdzniecībā nozīmē arī raudzīties, lai sieviet, pie, sievietes piedalās starptautiskajā tirdzniecībā. Šobrīd viņas daudz mazāk piedalās uh, starptautiskajā tirdzniecībā nekā vīrieši. Tātad tas attiecas uz tirdzniecības politiku. Te nav runa tikai par tādām ļoti attīstītām ekonomikām. Uh, tas ir par to, kas mums būtu jāpatur prātā gan šeit Eiropā, gan um, attīstības valstīs, jo attīstības valstīs joprojām ir milzum daudz ļoti nabadzīgu cilvēku, kurus mēs esam apņēmušies um, palīdzēt viņam izkļūt no šīs nabadzības. Mums ir arī jāpiemina vārds ilgtspējīgi. Es um, neskaidrošu šo vārdu, jo te ir Eiropas Savienība, kas ir čempioni klimata aizsardzības jomā, tā skaitā ar starptautiskās tirdzniecības palīdzību. Lai tirdzniecības politika būtu iekļaujošāka un ilgtspējīgāka un lai tiktu risināti reālie šķēršļi 21. gadsimta tirdzniecībai, ar to viss nepietiks. Tirdzniecības politikām ir jābūt labāk sinhronizētām ar pašmāju un um, Eiropas politikām, un tas nozīmē, ka uh, jārunā par tirzniecības eh, sadalījumu ietekmi, un tas nav tāds abstrakts jēdziens. Tam ir saistība ar um, apmācību, tālāku apmācību, izglītību, prasmēm, ar aktīvu nodarbinātības politiku. Mēs neieviešam universālos pamatalgas, uh, tam ir saistība ar no, nodokļu jautājumu, un tā kā mēs runājam par nodokļiem, tad te ir saistība arī ar starptautisko sadarbību, lai cīnītos pret uh, uzņēmumu nodokļu maksāšanu, kas arī ir uh, liela atbildība, lai īstenot veiksmīgu tirdzniecības politiku. Šeit Eiropas Savienībā ir piemēri par to, kā valstis ir saglabājušas atvērtus tirgus un aktīvu pašmāju politiku. Uh, kas pavada šo tirdzniecības atvēršanu. Tāpat ir arī valsts ar atvērtiem tirgiem, bet mazāk sarežģītiem vai mazāk spēcīgām sociālām politikām. Jūsu ziņā ir izvēlēties pareizos piemērs. Es eh, nestā, nestāstīšu, kas, manuprāt, ir labi piemēri. Manā skatījumā izaicinājums šodien ir nevis izvēlēties starp eh, atvērtu tirgu vai slēgtu tirgu. Jums nav šādas iespējas, ņemot vērā tehnoloģisko attīstību. Ja kāds no jums domā, ka jūs varat slēgt savu tirgu un aizsargāt savus iedzīvotājus, tad piedodiet, tas nav iespējams. Tehnoloģijas jums neļaus šādu izvēli izdarīt. Ir jāizvēlas starp atvērtiem tirgiem un aktīvu politiku, lai dotu iedzīvotājiem iespēju pielāgoties atvērtiem tirgiem bez pārdevas un godīgā veidā. Uh, Un es tiešām ar nepacietību gaidīšu, ko Amerikas Savienotās valsts tuvāko nedēļu laikā darīs, jo tas būs man kā tāds lakmus tests. Paldies! Paldies! Dažkārt es nemaz negribu piedzīvot lakmus testus, bet uh, redzēsim, kas notiks Amerikas Savienotajās valstīs, jebkurā gadījumā. Pjērs Santa Katerīna, Oxfam mag magazīns, Džimunda. Uh, ģenerāldirektorāts, eh, ģenerāldirektors. Viņš eh, nodarbojas ar godīgās tirdzniecības jautājumiem, tāpat arī jau daudz nodarbojas ar tirdzniecības jautājumiem. Kāds ir jūsu viedoklis par tirdzniecības politiku? Lūdzu. Es esmu sagatavojis nelielu prezentāciju. Es esmu Pjērs Santa Katarīna, es esmu Oxfam magazīna Dumont ģenerāldirektors. Uh, Mēs strādājam šajā te jomā. Paldies, ka esat uzaicinājuši mūs. Man tiešām ir liels gods un prieks stādīt priekšā savu organizāciju un uh, uz, uz, pastāstīt jums savu viedokli. Mēs esam godīgās tirdzniecības organizācija, darbojamies 40 gadus, uh, esam uh, dibināti šeit, Beļģijā, un mums ir 40 miljoni biedri. Uh, Mēs esam eh, brīvās tirzniecības pasaules organizācijas biedri, kas ir taisnīgas tirzniecības grupa, kas apkopā apmēram 400 uh, eh, organizācijas pasauli, un arī Fairtrade Advocacy Office, kas uh, uh, arī šodien ir pārstāvēts šeit. Tātad taisnīgā tirzniecība tie galvenokārt ir produkti, uh, ir pārtikas produkti, kas ir eh, gan no dienvidiem, jo tā ir tirzniecība ar nabadzīgākiem valstīm, un arī no ziemeļiem aizvien vairāk. Un kāpēc mēs atbalstām vietējo lauksaimniecību un struktūrās un globālās izmaiņas ir jāatbalsta ar produktiem. Tātad šiem produktiem ir tātad, um, mērķis, lai šie ražotāji arī varētu dzīvot, un arī uh, otrs aspekts ir veicināt uh, vērtību uh, izplatību. Mēs pamatā strādājam ar mazajiem ražotājiem, tātad Oxfam magazīnu un mundu strādā arī tieši ar lauksaimniekiem. Un uh, šeit akcents tiek likts uz to, ka tās organizācijas, ar kurām mēs strādājam, pazīst tos cilvēkus, kas uh, ražo produktus. Un uh, ir arī amatnieku produkti, ne tikai pārtiks produkti, mēs ievedam uh, amatnieku ražojumus no, piemēram, Indijas, Šrilankas, tas ir šajā fotografijā, ko jūs redzat, un ir svarīgi norādīt, ka Un nav tikai pārtikas produkti, bet uh, tiek runāts tagad arī par telefoniem un bankām, kas strādā taisnīgās tirzniecības ietvaros, bet arī āmatnieku produkti. Šī prezentācija nav domāta tikai tāpēc, lai izskaidrotu, ko mēs darām, bet lai parādītu, ka GEPA Vācijā ir vēl viena organizācija un Itālijā ir Mercato organizācija. Uh, Zaldermonde Francijā. Eh, šādas organizācijas pastāv jau 40 gadus, un tām ir reāla pieredze eh, īstenojot atšķirīgu tirzniecību, balstoties uz atšķirīgiem principiem. Principi, eh, protams, ir tādi, kas nāk par labu ražotājiem, apmēram diviem miljoniem 500 tūkstošu ražotāju visā pasaulē. Uh, Tātad tas nav tikai tāds stāsts, tā ir kustība, kas pastāv jau ilgu laiku un kam ir reāls atbalsts, tā ir pilsoņu kustība un tā ir arī pienācīga leģitimitāte, lai īstenot tirzniecību. Mēs sadarbojamies um, balstoties uz desmit principiem. Tos jūs varat šeit redzēt un tie ir arī uh, ļoti saistīti ar ilgspējīgas attīstības mērķiem. Uh, atbalstot uh, eh, marģinizētos ražotājus, mēs samazinām nabadzību. Un viens no principiem ir arī uh, līdztiesība. Un tāpēc ir svarīgi, lai mēs uh, mūsu pieredzi saskaņotu ar šo ietvaru, ko atbalsta pasaulē daudz pilsoņu šiem ilgspējīgas attīstības mērķiem. Jā. Mēs uh, neesam tikai tirzniecības organizācija, mēs esam arī organizācija, kas vēlas veicināt vērtības un uh, taisnīgajā tirzniecībā um, mēs uh, atbalstām uh, amatniekus un lauksaimniekus dienvidu valstīs, bet tas ir arī līdzeklis, tirzniecība ir līdzeklis, ar kura starpniecību mēs vēršamies pret netaisnīgu praksi. Uh, Piemēram, ja mēs redzam, ka ir kaut kāda varas koncentrācija uh, uh apelsīnu sūlas uh, ražošanā pasaulē, kas ir uh, izvērtusies pēc tarifu barjām ASV, bet ir uh, tik daudz uh, ražotāji, bet ir tikai trīs uh, ražotāji, kas no Brazīlijas apelsīnu sulu eksportē. Un mēs piedāvājam konkrētas alternatīvas, solidārus produktus. Uh, Piemēram, ir šī kampaņa, kas parāda, ka visa uh, pievienotās vērtības ķēde no resursiem līdz pat uh, izplatīšanai un patēriņam, ka pastāv alternatīvas, to mēs parādām, un šīs alternatīvas arī ir jāvirz uz priekšu un jāatbalsta. Mēs veicinām uh, arī informētību pilsoņu vidū Mēs ar uh, piegādātājiem esam īstenojuši Indijā un Bangladešā uh, kampaņu, un šī kampaņa tika īstenot arī šeit Beļģijā, un uh, mēs arī darām to, ko es daru tagad. Mēs uh, uh ietekmējam arī uh, viedokļu veidošanu, runājot ar lēmumu pieņēmējiem. Mums ir vīzija par sistēmu, kas ir balstītu uz uh, demokrātisku uh, sabiedrību un uh, mēs uzskatām, ka nabadzība rodas no nevienlīdzības, un nevienlīdzība ir ekonomisko lēmumu un politikas rezultāts. Uh, tas, tā ir slikta un arī laba ziņa vienlaikus, jo tā ir izvēle un izvēle var mainīt. Tātad mēs uh, uzskatām, ka jāveido citāda veida uh, politika, kā piemēram Trade for All, jeb tirzniecība visiem, ko jau minēja komisāra Malstrēma, tas ir, eh, eh, tā ir politika ar pozitīviem aspektiem. Un ir jāatzīst eh, tāda tirzniecības politika, kas ir balstīta uz vērtībām. Mēs augstu novērtējam to, ka uh, tiek veicināta ētiska un līdztiesīga taisnīga tiesniecība un ir paredzēta arī balva uh, ētiskās tiesniecības pilsētai, ko atbalsto pilsoņi. Nu, jābūt atbildīgai šie uh, pievienotās vērtības ķēdēji. Un šādus pantus mēs atbalstām. Te pašā laikā uh, mēs kritizējam to, ka privātiem sektoram eh, uzstādītās prasības ir tādas brīvprātīgas, tur netiek noteikti kritēriji, jo tas var novest pie uh, Uh, sliktiem efektiem ilgtermiņā. Tātad mēs uh, panākam progresu zināmās uh, jomās, jo tās tiek at, uh, patvaļīgi izvēlētas, jo tur mums ir īstermiņa uh, progress, un tas, kas mūs mazāk interesē, jo tur investīciju pēļņa nav gaidītā, tos tiek atstāts novārtā. Lai panāktu ilgspējīgu attīstību, globālā mērogā ir nepieciešama globāla, visaptvaroša uh, Eh, pieeja, eh, iesaistot visas iesaistītās puses. Tātad ir skaidrs, ka mums ir svarīgi īstenot tirzniecību, bet tādu tirzniecību, kas būtu taisnīga, kas respektē cilvēkus un planētu, kas ir pirmās prioritātes. Mēs uzskatām, ka uh, Lai tā būtu, mums ir jāraugās faktiem acīs. Šobrīd eh, cilvēki eh, daudzos reģionos eh, nevar dzīvot pienācīgos apstākļos tieši dēļ nelīdzsvarotajiem ekonomiskiem mehānismiem, kas noved pie šādas nevienlīdzīgas situācijas. Ir netaisnīgas cenas un negodīga konkurence. Un galu galā Uh, veselu virkne strādnieku, amatnieku, lauksaimnieku uh, nonāk uh, situācijā, kad viņi ir ražošanas ķēdes sākumā, viņi mm, nevar sevi uzturēt ar savu darbu un viņi dzīvos nabadzības sliekšņa, jo um, bieži vien paši pārtiks ražotāji cieši badu. Uh, Oxfam aptaujas, kas tiek uh, uh, veiktas katru gadu, parāda, ka um, bagātākiem cilvēkiem, tātad vienam procentam uh, uh turīgāko uh, cilvēku ir tikpat līdzekļi kā pāriem 99%. Un tāpēc ir jāpievērš šai tirzniecībai visiem. Uh, Protams, ka iemesli nav tikai tirzniecības nolīguma, bet tirzniecība var būt svarīgs uh, instruments, lai šo nevienlīdzību novērstu. Mums uh, ir svarīgi, lai tirzniecības nolīgumos tiku respektētas uh, um, sabiedrības intereses, lai būtu attiecīgas politikas. Runājot par uh, lauksainiecības politiku, ir jāzina, kā tie uh, tiek ražoti šie produkti, mums ir jāaizsargā arī darbs, politikai ir jāsaglabā pamatiesības, eh, ir jāveido arī fiskāli taisnīgāka politika. Eh, septiņi eh, tūkstoši miljārdu dolāru šobrīd tiek slēpti um, um, nodokļu paradīzēs. Tātad mēs uzskatām, ka jaunajai tirzniecības politikai uh, ir eh, zināmas priekšrocības, piemēram, tiek saglabāts izņēmuma režīms, lai vismazāk attīstītajām valstīm ļautu pieeju tirgumu iegūt, lai uh, atgūtu šo uh, attīstības trūkumu un ir jāņem vērā gan pilsoņi, gan uh, dažādas institūcijas ir jāveido caurskatāmāki lēmu pieņemšanas un sarunvešanas mehānismi, tas tikko tika minēts, par konfliktu risināšanu. Uh, Mēs uzskatām, ka uh, valstīs, kurās ir efektīva tiesu sistēma, tā ir arī jāizmanto uh, tātad starp e, likumu un starptautiskiem uzņēmiem tiesu var spriest tiesas. Ir vajadzīgas zināmas obligātās klauzulas līgumos, ir obligātās klauzulas, kur ir runa par to, ka var vērsties tiesā, ja netiek iegūta uh, paredzētā pēļņa, bet uh, attiecībā uz ilgspējīgas attīstības mērķiem uh, tādu mehānismu nav. Mēs uzskatām, ka ir jādara tas, par ko mēs runājam, ir jātur savi solījumi tas, kas tagad tiek apsprieksts eh, Marakešā par klimata pārmaiņām, un ir arī pamatiesību ietvars, kas pastāv jau vairākus gadus, un arī ietvars par ilgspējīgas attīstības mērķiem, kas ir uh, labs ietvars un kas arī prasa privātā sektora iesaisti, lai zināmā mērā saskaņotu tirzniecības un attīstības uh, uh, jautāku, jautājums, kas um, tiesniecību padara leģitīmāku. Mēs kā taisnīga tiesniecība esam tikai piliens jūrā visā tiesniecības apjomā. Tas vienkārši ir pierādījums, ka var uh, veidot tiesniecību uz godīgiem principiem. Paldies par uzmanību. Merci beaucoup. Paldies. Un visbeidzot došu vārdu Brenton kungam. Viņš ir Pasaules bankas vadošais ekonomists. Pasaules bankas mājaslapā es atradu teikumu, tirdzniecības palielināšana ir um, atslēgas vārds uh, nabadzības apkarošanai. Paldies, tieši par to es vēlējos runāt. Pirmkārt, es gribētu atbalstot to, ko sacīja man uh, mans kolēģis no SVF attiecībā uz šo te vērtību, kādu mēs liekam uz um, SVF un Pasaules banku, un uh, runāšu par, par šiem te jautājumiem. Runājot par Pasaules banku, jāsaka, ka tirdzniecības leģitimitāte saistās ar nabadzības samazināšanu. Nesen bija arī uh, pēdējo ziņojums par uh, tirdzniecības saikni un apdzības samazināšanu. Pirmkārt, ja mēs paraugamies uz šo te uh, plakātu, tas, tā, tas ir attēls no robežas starp uh, Ruandu un Dienvidāfrikas un, that, that sort of un Kongo Demokrātisko republiku. Un tad mēs redzam visus tos izaicinājumus, ar ko saskaramies um, jaundistības valstīs, un to, kā, kādi ir uh, rezultāti, ja tirdzniecība iet apdzīgajās valstīs. Pasaules bankas uh, prezentācijās vienmēr mēs redzam dažādas līknes un nav nekāds izņēmums, bet uh, te mēs vizualizējam to, par ko runājam jau šodien. Kreisajā pusē ir globalizācijas pieaugums, tā ir pasaules globālā eksporta pieaugums un pasaules IKP. Uh, pieaugums, kas uh, ir trīskāršojies pēdējo 20-25 gadu laikā, un uh, savukārt labajā pusē um, ir citi rādītāji, savukārt kreisajā pusē pats būtiskākais ir nabadzības samazinājums, ko ir izraisījusi šī te um, tirdzniecība. Nākamajā slaidā mēs redzam nedaudz vairāk par to. Kreisajā pusē jūs redzat Austrumāzijas un Ķīnas dati, tur ir parādīts, cik Austrumāzijā ir nabadzīgi cilvēki, un jūs redzat, ka šis uh, samazinājums ir uh, gandrīz vai uh, viens miljards cilvēku, bet labajā pusē mēs joprojām redzam problēmas, joprojām ir ļoti daudz cilvēku, kas dzīvo ekstremālos nabadzības apstākļos. Dienvidu Austrumāzijā mm, lielākā daļa nabadzīgo cilvēku līdz 2030. gadam vairs nebūs nabadzīgi. Visvairāk nabadzīgo cilvēku tad paliks Āfrikā. Bet traģiski būtu, ja mēs tagad uh, atņemt šiem cilvēkiem iespēju izmantot ticniecību, lai izkļūtu no nabadzības. Un tas ir tas lielais izaicinājums, kā izmantot uh, tirzniecību, lai uh, palīdzētu likvidēt to ekstrēmo nabadzību šajos reģionos. Āfrika ir tīpaši problemātiski, jo tirzniecības apjoms uh, pēdējo desmit gadu laikā strauji ir pieaudzis, bet, nav, bet tas diemžēl nav ietekmējis tikpat kā nemaz nabadzību Un tas nozīmē, ka tirzniecība ir uh, ļoti būtisks dzinējs spēks, bet tā, tas nav galvenais mm, instruments, ar ko atrisināt nabadzību. Tirzniecība mēs domājam arī par to, ka tirzniecība atbalsta izaugsmi, bet ir arī citi veidi, kā samazināt uh, nabadzību, dot uh, iespējas sievietēm, piemēram, uh, arī vadošajās jomās, ja, ja sievietes vairāk strādā, tas ļoti daudz palīdz. Tāpat arī uh, drošība un stabilitāte, mēs varam Ruandu pieminēt. Um, Tirzniecība arī ļoti būtiski un nestabilitāte un ir ļoti būtisks faktors nabadzībai. 95% no pasaules nabadzīgiem iedzīvotājiem dzīvo valstīs, kuras ir nestabilas. Uh, Tā kā, ja mēs vēlamies lielāku, pri, eh, lielāku stabilitāti, tad arī tirzniecība to var palīdzēt. Tā kā ir vairāk veidu, kā tirzniecība var ietekmēt eh, nabadzību, ne tikai ar um, izaugsmu, te mēs varam pieminēt arī zin, tehnoloģiju iespēju došanu, pārtikas drošību, mieru un stabilitāti. Bet, uh, jāsaka, ka tirdzniecība vien, ar tirdzniecību vien nepietiek. Mēs esam guvuši pieredzi Āfrikā pēdējos 15 gados. Uh, un tas ir tur apliecinājies. Ko mēs redzam ziņojumā ar PTO? Mēs raugamies, vai tie izaicinājumi, tās problēmas, uh, kas ir šiem cilvēkiem, var risināt ar tirdzniecības palīdzību. Tā kā mums ir jādomā par to, par tiem cilvēkiem, kurus skāra globalizācija, kā viņiem var palīdzēt, kā var palīdzēt pielāgoties. Savukārt, eh, nabadzībās valstīs eh, mums jā, jārīkojas līdzīgi, jāskatās, kas gūst lielāko labumu no globalizācijas, un eh, no otras puses, kas visvairāk cieši no globalizācijas. Ir četras galvenās raksturiezīmes. Uh, kas ierobežo cilvēku iespējas gūt labumu no tirdzniecības. Pirmkārt, eh, lauku reģionu, tātad viņi vienkārši ir eh, fiziski pārāk tālu, lai gūtu labumu. Lielākā daļa nabadzīgo cilvēku dzīvo un strādā neformālajā sektorā, līdz ar to viņiem nav tik daudz piekļuves eh, šim te iespējām. Kā es jau teicu, lielākā daļa šo te nabadzīgo dzīvo uh, nestabilās eh, zonās, konflikta zonās. Un visbeidzot, eh, nabadzība ļoti skar mm, sievietes un eh, tādējādi liedzot sievietēm izmantot sev labvēlīgi šīs te tirdzniecības dotās iespējas un aktivitātes. Pasaules bankai tie ir tie lielie izaicinājumi, kas ir jārisina, ja ar tirdzniecības politiku mēs vēlamies izbeigt ekstremālo nabadzību līdz 20. 2030. gadam, kāds ir mērķis. Tātad mums ir darba kārtība. Ir te pārsvarā runa par netarifu barjerām, bet darba kārtība joprojām ir ļoti plaša gan Āfrikā, gan Dienvidu, Austrumāzijā, gan citos reģionos, tāpat arī jaunatīstības valstīs un attīstības valstīs var samazināt tirdzniecības izmaksas, lai atvieglotu uh, tirdzniecību. Mums ir jāraugās, lai valstīs mēs darītu visu iespējamo, lai tirdzniecības gūtie labumi varētu maksimāli palīdzēt samazināt nabadzību. Jāsavieno arī, jā, jārada saiknes starp tir, tirgiem un cilvēkiem. Tas ir būtiski. Tāpat mums ir jāraugās uz riskiem, ar kādiem saskars nabadzīgi cilvēki. Tīpaši liels risks ir. Um, tiešiem cilvēkiem. Padomājiet par eh, fermeriem, kas pārsaugādā īstiku. Nu, Viņiem nāktu par labu tas, ja viņi specializētos kāds konkrēts kultūras audzēšanā, bet eh, riski, ka, piemēram, laika apstākļu rezultātā viņi var zaudēt rāžu, ir kaut kādā veidā jāmazina un jāizstrādā attiecīgas stratēģijas. Uh, Nu, tā kā no vienas puses, ja viņi nespecializējas, tad tas, tas viņiem nāk par sliktu, bet no otras puses tas ir racionāli ņemot vērā tos riskus, ar kuriem jāsaskars, ja specializējas. Tāpat liela loma Pasaules bankai un arī citām institūcijām ir uh, ir raudzīties uz uh, pamat infrastruktūru un uh, vērtēt, kas ir nepieciešams, lai varētu piedalīties globalizācijā. Šeit es varu sniegt vienu piemēru kas man šķiet interesanti. Mēs esam daudz investējuši izglītībā. Ruandā ir tagad apmēram miljons bērnu, kas uh, mācās vidusskolā, un tas ir, tā ir liela veiksme. Bet, bet uh, kur tad šie bērni dabūs darba vietas, jo Ruandā netiek radīts tik daudz darba vietas, lai visi šie bērni vēlāk varētu strādāt. Tā kā te mēs atkal varam runāt par tirzniecību, par, arī par, par migrāciju var runāt, migrācija gluži kā tirzniecības eh, dviņumās. Tātad tie ir tie izaicinājumi, skar attīstības valsts, viņas tās investē daudz izglītībā, bet kur tad radīsies šīs te jaunās darba vietas, un te arī var palīdzēt tirdzniecību. Un visbeidzot, mums ir nepieciešami labāki dati, lai uh, uzraucītu um, tirdzniecības nolīgumu darbības ietekmi uz nabadzīgiem cilvēkiem jo bieži vien šie, cilv šie nabadzīgie cilvēki, viņi nemaz neiekļūst tajos um, datu rādītājos, jo viņi dzīvo pārāk tā. Un tāpēc mums ir jāatrod jauni veidi, kā mēs varam uzraudzīt šo procesu, un, lai mēs daudz ciešāk varam sekot līdzi eh, tir, tirzniecības nolīgumu ietekmēju uz nabadzību. Un visbeidzot atgriezīšos pie sākotnējās bildes, ko jums rādīja tas, tas izaicinājums, kas un būtu traģēdija, ja, piemēram, Kongo Demokrātiskajā republikā vai Ruandā tiktu spērts solis atpakaļ no atvērtās tirdzniecības sistēmas. Šie tad būs tie cilvēki, kas cietīs. Ko mēs darām uz šīm robežām? Mēs uzlabojam infrastruktūru, pamat infrastruktūra ir ļoti nabadzīga. Uh, tir, tirgotājiem būtībā nav, neka, nav jumta virs galvas, nav, nav elementārs eh, tolets tir, tirgotājiem, tas ir īpaši skar sievietes ar maziem bērniem, tā kā jāuzlabo pamata infrastruktūra, tas ir ļoti būtiski. Jāatvieglo noteikumi un procedūras, lai šos tirgus padarītu atvērtāks un caurskatāmāks, lai ja radītu lai novērstu iespējas, ka notiek izspiešana vai korupcija bija arī diskusijas par, par korupciju, par algām iepriekš. Mēs domājam, ka robeža, vai teiksim, tas galvenais punkts, pie kā vajadzētu ķerties, lai cīnītos pret korupciju uz robežas, uh, Eh, būtu tieši tas, tā, tā robeža, jāsāk šis darbs ir uz robežām un eh, jāsāk ar tiem tirgotājiem, un tad tas darbs nesīs augļus. Tā kā Pasaules bankā mēs eh, cenšamies šos jautājumus risināt un, un palīdzēt, lai tirzniecība tik tiešām palīdzētu novērst nabadzību. Paldies! Before... Ļoti labi, pirms es dodu vārdu kolēģiem jāpiemina, kas man daudz apjūtas, jo no vienas puses eh, man šķiet, uh, ir skaidrs, ka mēs nevaram aizslēgt mūsu tirgus, ir globalizācija. Eh, šķiet, ka uz to tika ļoti skaidri norādīts. Un tā ir ilūzija, ka uh, tirgu var vienkārši tā noslēgt. Līdz ar to tirdzniecība ir vajadzīga, bet uh, Visi šķiet eh, panelī pieminēja to, ka eh, tirdzniecība eh, darbojas, ja citas lietas ir kārtībā, izglītība, iegūma sādālē. Ir jābūt rīcība politikas saskaņotībai, Tika minēts jautājums par globalizācijas fondiem. Manas jautājums ir, kas notiek, ja šie apstākļi neizpildās. Ko mēs darām? Asājam tirzniecību malā? Un tomēr ir nu, skaidrs, ka tas nav iespējams. Kādā veidā mēs varam ietekmēt partnerus, e, izpildīt nosacējumus, lai cilvēki varētu gūt e, labumu no tirzniecības? Nu, tas ir tāds neliels jautājums, kas varbūt arī ir liels jautājums visiem. Piena kungs, lūdzu. Eiropas uh, eh, eh, tirdzniecības uh, eh, politika ir lielā mērā krīzē, tomēr Ehm, daudzi neteica, ka viņi ir protekcionisti, tomēr daudzi teica, eh, ka viņi eh, vēlas ehm, veikt kādus aizsardzības pasākumus. Tas izskanēja vairāk kārt šajā zālē, tomēr esmu pret eh, šo te ehm, konceptu ka tas ir kaut kas jauns, ka tas ir kaut kas pilnīgi jauns. Atvainojiet, bet tad ir liberāli jautājumi. Mm, tur ir bijusi vēsturiska cīņa mūsu asamblējā, parlamentā. Un, ja mēs eh, lāsām eh, šos mm, eh, pierakstus, par to tika runāts, par sadalas jautājumu. Protams, var balsot par tirzniecību, ne par pārējo, tomēr ir skaidrs, ka šie jautājumi bija aktuāli ludītu kustība, kura vēlējās iznīcināt aušanas mašīnu. Un tas viņu uzvarēja, un eh, tāpēc eh, mēs eh, varam baudīt labumus, un es domāju, mm, kurš šodien varētu teikt, ka grib būt viņa vietā, tomēr cilvēki to ātri aizmirsta. Bet es saprotu, ka neesam 19. gadsimtā, līdz ar to es domāju, ka tika minēt labi argumenti par izglītības sociālo aizsardzību, tomēr es vēlētos apšaubīt mm, vai Eh, tātad, piemēram, globālais eh, pielāgošanas fonds. Eh, nu, ja kāda uh, problēma, kas tiek kritizēta, tad uh, š, tā ir šī tā, uh, tirzniecības uh, pielāgošanas uh, atbalsts. Tas ir atšķirīgs pret tiem, kur ir un kuri nav programmā līdz ar to. Uh, iespējams, uh, tā ir problēma ar abām federālajām programmām. Es uh, uzskatu, ir arī uh, šeit problēma, tāpēc, ka tas uh, nozīmē, Eh, ka tirzniecība ir galvenā problēma. Kurš varētu teikt, eh, eh, ka vajadzētu būt e-komercijas pielāgošanas problēmai, programmai vai kāda cita veida programmai, jo pamatā es domāju, ka mēs aprasām lietas tādā veidā, kā investīcijas cilvēkos kā liecina par tirzniecības problēmām. Un kā es to saprotu? Ja, ja pareizi sapratu, tad jūs teicāt, kā cilvēki cieš no šiem četriem apstākļiem. Nav tā, ka viņi eh, cieš no eh, globalizācijas, drīzāk ir tā, ka viņi nav daļa no globalizācijas. Jo eh, daudzi cilvēki saka, ka Mm, ir daudz pierādījumu tam, ka tirzniecība ir eh, slikta. Nē, problēma ir eh, tāda, ka viņa nav, eh, ka tā nav daļa no um, globalizācijas, un problēmas ir tādas pašas kā pirms globalizācijas, un tās turpināsies, ja vien uh, mēs neuzsākam cīņu. Ir jārīkos tāpat, kā cilvēki toreiz rīkojās. Marija. Paldies, paldies par šiem, par runām. Uh, Es nedomāju, ka šeit, vismaz ne šeit klāt, ir cilvēki, kuri ir pret komerciju, pret tirzniecību. Tas būtu arb, absurdi, kā Eiropietiem būtu pret tirzniecību. Mēs esam lielā kā ekonomika, kas dzīvo no savā importa un eksporta, un e, tas būtu gal galā populistiski teikt, ka mēs esam pret tirzniecību. Tātad tā ir pirmā lieta. Uh, Eh, kas ir jālabo, jo dažkārt ir iespējas, ka ir pārpratumi attiecībā uz eh, mūsu mērķiem. Tā pašā laikā mēs varam būt par tirzniecību, bet kritizēt eh, tirzniecības politikas, jo šī tirzniecības politika var uh, pātrināt zināmus fenomenus, kurus mēs eh, cenšamies apkarot, piemēram, nevienlīdzību, kuru šobrīd uh, lielā apjomā piedzīvojam ne tikai Eiropā, bet arī globāli. Un mums ir jāuzdod jautājums, vai mūsu uh, šodienas uh, tirzniecības politika, ne tā, kas bija iepriekš, bet tagadējā politika ņem pietiekami vērā tos mērķus, kas uh, mums ir svarīgi šobrīd. Es nedomāju, ka šodien situācija ir tāda pati kā iepriekš. Mēs esam jaunā situācijā, jūs minējāt jaunās tehnoloģijas, ātrāku globalizāciju. Tātad vai mūsu tirzniecības politika ņem vērā šos izaicinājumus un mērķus? Es domāju, ka šis jautājums ir jāuzdod. Otrā lieta, kurā pilnībā piekrītu, kā jūs teicāt, uh, ir tas, ka tirzniecības politika nevar atrisināt visu. Jā, nu tas ir acīm redzami, bet šeit Eiropas līmenī dažkārt ir nedaudz iespējas, ka mēs uh, lecam uz priekšu ar vienu kāju. Viss tiek likts uz vienas kārts, uz tirzniecības politikas kārts, kas nav piemērota uh, kā instruments visu problēmu risināšanai. Jo tā ir vienīgā politika, kur mēs varam panākt kompromisu un virzieties uz priekšu, bet uh, Citās jautājumos - solidaritātes organizācijā, investīcijās, uh, rūpniecības politikā Eiropas Savienībā - tur mēs nespējam vienoties. Un tas šobrīd rada problēmas. Šis te uh, līdzsvars starp reālu uh, ekonomikas un industriālo politiku, kādu mums vajadzētu, un labklājības politiku, kas mums ir jāsaglabā Eiropā. Bet es piekrītu arī jums, ka ir jādomā arī par Āfriku, un tas ir tas, kas uh, ir izaicinājums. Es zinu, ka mēs esam INTA komitejā, un uh, tomēr man šķiet, ka mums ir jābūt atvērtākiem savā uh, skatījumā un jāatzīst, ka ir citas politikas. Tagad Helmut Šalts, lūdzu. One... Paldies. Arī es vēlos runāt par vienu konkrētu jautājumu, atsaucoties uz uh, Oxfam piemēru. Mm. Kas ir tās kā piemērs alternatīvai tirzniecībai? Uh, jautājumi, eh, kas ar to saistās. Eh, kā mēs eh, pārveidojam šo pieprasījumu, šīs te alternatīvas, ņēmot vērā ietvaru, kur ietvaros tirzniecībai jārēģē uz sociāliem notikumiem, kā tas viss darbosies kopā. Vai liela uzņēmuma kā Apple vai mm, kādas citas starptautiskie uzņēmumi, vai viņi atbalstīja šādu principu, šādas eh, prasības? Kādā veidā tas eh, praktiski eh, notiks? Kā, kā mēs varam pārstruktūrēt šo ietvaru? Par to tika runāts arī tās vienmēr jūsu um, prasības attiecībā uz tirdzniecību, ko tas eh, konkrēti nozīmē. Nu, kā mēs eh, tātad eh, nosakām, tātad, kā turmāk rīkoties? Bogda Angerkungs, lūdzu. Paldies! Es nerunāšu par šodienas Eiropu, bet par mūsu tirzniecības partneriem. Tika teikts, ka pieeja tehnoloģijām mūsdienu stāvoklī ir pieejama, saņemama tikai ar tirzniecības starpniecību. Es gribētu nosaukt dažus piemērus. Tad, kad attīstījās datori, tad es biju Japānā, un tur tas viss bija pilnīgi slēgts. Nevienu datoru nevarēja importēt, Japāņu kompjūteri datori bija tādā uh, stadijā, ka ar viņiem praktiski nevarēja strādāt. Un dažu gadu laikā šis protekcionisms, iekšējā tirgus uh, noslēgšana nozīmēja, ka Japāna um, attīstījās uh, līdz ļoti modernam līmenim, un mēs zinām, kur tagad ir Japāna. Otrais piemērs uh, - Vācija pēc kara. Uh, Eh, lemīgā kārtā toreiz nebija tiesniecības eh, nolīgumi. Es ņemšu par piemēru manu konkrēto jomu mobilo telefonu uh, izveidi. Nebūtu piln, nekādā ziņā bijis iespējams uh, to lomu sasniegt, ko Vācija pildīja 90. gados, ja būtu bijuši šādi uh, tirzniecības nolīgumu. Faktiski tirgus bija noslēgts, nelikumiski, bet faktiski. Tos es e, parādu kā piemērus. Dažkārt, lai izveidot kādu nozari, ir nepieciešamība uh, noslēgt tirgu, lai vispār varētu koncentrēt kapitālu un izveidot uh, kādu nozari. Es lūdzu to ņemt vērā, tirgu atvēršana. Uh, attīstības un jaunatīstības valstīm var bloķēt attīstību. Paldies! Thanks very much. Um, uh, I just reiterate the... Kertons kundze, es tikai uh, atkārtošu to, ko teica Marija. Uh, manuprāt, uh, patiesībā ir uh, daudz cilvēki, uh, uh, ir ļoti kritiski pret uh, tirdzniecības uh, politiku un uh, Es runāju balsoties uz Brexita pieredzi, raugoties, kas notika vakardien ASV. Mans reģions apvienotajā karalistē ir tāds ekvivalents Pensilvānijai. Mums ir tirdzniecības pārpalikums, mēs dzīvojam no eksportiem, un mēs esam vienīgais eh, eh, reģions, eh, kurš ir tirgojies, kurš ir, kur ir var, augstāks eksports par importu. Un uh, balsojums uh, mūsu uh, reģionā atspoguļoja um, noskaņojumu pret globalizāciju līdzīgi kā ASV, un šobrīd pastāv šis paradoksē, kurš paralizē starptautisko sistēmu un kas potenciāli ir paralizē Eiropas Savienību starp vajadzību pārregulēt mūsu ekonomiku un absolūtu uh, uh, uh uzcības trūkumu no sabiedrības puses attiecībā uz šādu uh, vēlreizēju pārregulēšanu sabiedriskā līmenī. Mūsu ekonomika ir uh, tik tālu uh, aizlīdējusi prom no regulējošā ietvara, uh, ka uh, tur ir tāds, uh, tāds savienojuma iztrūkums, un man pārsteidz šīs prezentācijas, tāpēc, ka tās visas ļoti koncentrējās uz tirzniecību, tomēr Eh, tur eh, eh, nebija runa par to, kā mēs iegūstam tirniecības politikas leģitimitāti, kā mēs iegūstam sabiedrības uzticību nu, tādās, tādos reģionos, mm, kur es dzīvoju, vai tātad visu pasaules kopienu viedokli, kuri uzskata, ka viņi nav godīgi ieguvuši no globalizācijas. Un Šķiet, eh, ka eh, laika rādītājs te ir neprecīzs. Es eh, domāju, pētot Eiropas Savienības pieredzi, ir, jāņ, ir skaidrs, ka ir jāņem vērā sociālā dimensija. Tirzniecībā man pārsteidz tas, ko Raitarkungs teica par to, ka mēs neesam tādi regulējušie misionāri attiecībā uz ilgspējas jautājumiem. Bet eh, kādā veidā mēs varam līdzsvarot eh, to, eh, ka mēs esam globāli apņēmušies sasniegt ilgspējīgas attīstības mērķus. Mēs visi vēlamies panākt darba organizācijas standartus. Un tomēr tirdzniecības politikā tas viss ir brīvprātīgs, un, un kamēr tas netiks labots, salīdzinot ar tātad mm, sabiedrisko uzņēmumu tiesībām uz kapitālu, kas ir ļoti obligāti un pamatot juridiski, Eh, šeit ir tāda problēma, tāpēc es vēlētos dzirdēt jūsu viedokli par šo jautājumu, jo sevišķi attiecībā uz to, eh, kas eh, tika runāts par alternatīvo tirdzniecības mandātu. Paldies! Īsti neticu, ka laiks, laikradītājs kļūdījās. Nākamais runātājs. Rodrīgas kundze, paldies visiem panelistiem, paneļa dalībniekiem par viņu izcilajām prezentācijām. Es vēlētos saprast. atbalstot e, iekļaujošu e, tirdzniecības politiku, mums vajadzētu arī atbalstot, atbalstīt e, tādu iekļaujošu ekonomikas politiku. Mums jāatrod tāds izaugsmes modelis, kas var radīt vienlīdzību, labklājību. Tad, tad, tad nebūs šādu globalizācijas izaicinājumu. Es vēlētos zināt, ja ir kāda institūcija, kurā pēta saistību starp ekonomisko politiku un tirdzniecības politiku. Vai būtu iespējams eh, nokļūst, eh, nokļūt pie iekļaujušas globalizācijas, tāpēc, ka dažkārt man ir tās iespējas, kā tas, eh, kas ir globalizācijā, tikai atspoguļo dažādu jomu plusus un mīnusus sabiedrībā. Un tādā veidā tirzniecība cieši no visas kritikas, kas tiek adresēta globalizācijai. Un tas viss arī saistās ar mūsu darbu, mūsu mērķi panākt iekļauš, iekļaujošus aspektus un mūsu spēju paredzēt nākotni. Ja mums nav nekā starptautiskajā līmenī, kas varētu palīdzēt izveidot šādu veidu sadarbību, uh, mūsu starpā, tad es nedomāju, ka mēs varēsim atrisināt globalizācijas izaicinājumus. Pilnīgi e, noteikti e, neatrisināsim e, cilvēku bailes par to, ka viņiem ir bail zaudēt globalizācijas rezultātā. Vai kaut kas tiek darīts šajā līmenī? Lielas paldies! Un vēl viens jautājums no manas puses. Godīgās tirzniecības kustība, tradicionāla tirzniecība ir divi atšķirīgi ceļi. Mm, varbūt būtu labi, ja mēs tos varētu apvienot. Lai godīgā tirzniecība, taisnīgā tirzniecība kļūtu par parastās tirzniecības neatņemamu sastāvdaļu. Kādā veidā mēs šādu modeli varētu pārvaldīt? Un tad vēl divi jautājumi Viens no tiem ir, sas, ir mm, Dālīngas kundzes eh, jautājumam līdzīgs. Vai šīs te nodaļas un tirzniecības nolīgumi ir eh, spēkā? Te mm, viens ir jautājums par MVU. E Kā padarīt eh, tirzniecības um, politiku tādu, kas atbalsta MVU e iespējas? Jo, um, nu, tātad šeit bija tie jautājumi. Vaigā kungs, lūdzu. Paldies, bija vairāki gari jautājumi. Interesanti. Es gribētu zināt, ir 5 minūšu laikā man jāatbild, jā. Nu, tad sākšu ar jautājumu no apvienotās karalists deputāts, jo man ir jāprecizē. Tieši tas ir tas iemesls, kāpēc uh, eh, tirsniecības eh, politika un tirsniecības rīcības um, sistēma atšķiras. Un es zinu, ka daudz kas tik tiešām izriet uh, no šīm te, no adekvātās um, atbildes uz notiekošo un reālo vienlīdzību. Mēs esam balsojuši par tirsniecību, un uh, tas ir tieši tāpat par automatizāciju. Jūs runājat par vai, vajadzētu pieli, tādu pielāgošanās programmu automatizācijas seknovēršanai. Uh, ja mēs runājam par automatizāciju, tad ļoti daudz darba vietas eh, izzudīs, un tāpēc labāk ir, ja ir izstrādāts plāns, kā rīkoties, eh, jo pretējā gadījumā nākamajās vēlēšanās rezultāts var būt ļoti ļauns. Tā kā ir jāiz man to visu tās iespējas, un jāsaprot, ka arī tirsniecība kā tāda ir iespēja sabiedrībai, bet tie ir jārunā arī par pārdali, un eh, te tik tiešām tas ir saistīts arī ar vienlīdzības jautājumu, tīpaši, ja tirdzniecība ietekmē to, kā tirgus darbojas nacionālā līmenī, piemēram, lielās tirzniecības kompānijas bieži vien nemaz nenonāk šie te labumi pie patērētājiem. Un tā ir realitāte. Nav brīnums, ka cilvēks sāk bažīties. Tāpēc es domāju, ka ļoti svarīgi ir nošķirt. Uh, Iemesls, kāpēc es esmu nošķirs, ir arī tāpēc, lai risinātu to, ko Langs kungs uzdeva pašā sākumā neatiecībā uz at, tirku slēgšanu, bet tikai tad, ja atbilstoši apstākļi ir. Jūs vēlaties, lai tirdzniecība darbotos tādā veidā, lai tas politiskā ziņā būtu ilgtspējīgi un lai tik nodrošināts, ka visi gūs labumu, ne tikai daži. Uh, un, un nenotiek tā, ka daži gūst labumus citu rēķinu, tad ir nepieciešams plāns, un tam ir jābūt daudz eh, visapturošākam, un jā, tā, tā, tam ir jābūt kam vairāk par tirsniecības politiku. Vairāk runātāji runājuši par šo jautājumu 60% no nabadzīgo amerikāņu pirktspējas ir atkarīga no uh, atvērtās tirdzniecības 62%. Tas nozīmē, ka jeb, jebkurš mēģinājums palielināt tarifu šajā vēlēšana apgabalā eh, būtu um, regresīvs. Bet tas nenozīmē, ka mēs varam sēdēt ar rokas klēpī salikuši un uh, nerisināt jautājumu par mm, un izlikties neredzam, ka dažkārt daudz cieši no tirgus atvēršanas. Uh, Tas nav nekas jauns, bet jauns pašreizējā kontekstā ir tas, ka mēs eh, šobrīd uzsākam arī ļoti mm, raižu pilnas politiskās debatas, un mums kā starptautiskajai organizācijai ir jādod tāda bilde. Zviedrijā, piemēram, 89. gadā bija tādas eh, vēlēšanas, eh, kas, kur bija ļoti aktuāls jautājums par muitas nodevām. Tā kā līdz ar to politiskie, politiskie jautājumi šobrīd sasaistās tiešām ar tirdzniecības jautājumiem. Vai tirdzniecības politika ņem vērā mūsdienu mērķus vai nepieciešams atjaunināt tirdzniecības politiku? Es ceru Mums ir jāatjaunina savu tirdzniecības politiku vienkārt, pirmkārt attiecībā uz preferencēm, otrkārt jāņem vērā iedzīvotāju vajadzības un tāpat arī tas, ka problēmas tirdzniecībā mainās. Ja mēs šobrīd mēs raugamies ne tikai uz preču tirdzniecību, bet arī uz pakalpojumu tirdzniecību un mums, protams, ir jāpanāk uzlabojumi. Ļoti jūtīgs jautājums ir, kā līdzsvarot uh, kā, kā sasaistīt to ar ilgspējīgu attīstību. Tirzniecība, tā skaitā atvērta tirzniecība, um, ir ietverta ilgspējīgā attīstībā. Te nav nekādas pretrunas. Visu valdību vadītāji pagājušajā septembrī par to vienojās. Tas ir 70. Uh, 17. Uh, mērķis, un te ir tieši atsauc uz tirdzniecību. Un, protams, ir nepieciešams starptautisks vadlīnijas. Mums ir eh, jāuzskata tirdzniecība par tādu kā neatņemamu attīstības eh, instrumentu. Un viens no jautājumiem, kā salīdzvarot, ir ņemt, ņemot vērā attīstības valstu vajadzības. Pievērsiet uzmanību tām bažām, kuras ir izteikuši attīstības valsts. Viņas runā par esošajiem eh, starptautiskajiem nolīgumiem, kā Eiropas. Uh, Savienības amatpersona arī es esmu nespējis par to runāt, bet pastāv ļoti nopietnas bažas par attīstību. Ir arī aicinājumi noteikti tiesības regulēt. Nav nevienam tiesības uh, uz dēmpingu, bet uh, es gribētu teikt, neesiet misionāri, jo Indijā vienīgais veids ir jo eh, šajā ziņā vienīgais ir eh, sadarboties, un tāpēc ir jā, jāspēj klausīties pirms jūs runājat, um, jābūt pazemīgam. Daudzas valstis eh, baidās no tā, ka bagātās valsts nu, uz, uzliks tām augstas prasības, un ka tās zaudēs savas tiesības regulēt. Un, būtībā bagātās valstis bieži vien uh, īsteno tādu slēptu darba kārtību, kas vēlas uh, tikai ierobežot šīs te nabadzīgās valstis, un uh, kaut galā mērķis ir palīdzēt cilvēkiem izkļūt no nabadzības, un vajadzētu runāt atklātā veidā par to, ir jā, jāveicina uzticība un jārunā ar viņiem. Paldies! Paldies! Gonzāles kundze, es domāju, ka šeit ir divas pamata izmaiņas, kas atšķirs 19. un 20. gadsimtā Lielbritānijā un Francijā. Un viena ļoti būtiska atšķirība ir tā, ka tā starpsavienojumības sistēma ir mainījusies un tas, kā mēs tirgojam, ir mainījies. Te bija runa par uh, labības eh, tirzniecību, sveču tirzniecību, bet šobrīd runa ir par eh, pakāpojumu tirgošanu, par, eh, par iPad detaļu tirgošanu un tā tālāk. Un tieši šī starpstarpējā savienojumība ir jāsaprot ļoti labi, ja mēs vēlamies rēģēt uz tiem pašiem argumentiem, kuriem ir saistība ar izmaiņām sociāla-ekonomiskajos jautājumos, kas izriet no tirdzniecības atvēršanas un um, ekonomikas progresa. Otra lielā atšķirība uh, Un tā man uztrauc ir tā, ka mēs redzam, ka mēs dzīvojam tādā postfaktumu sabiedrībā, jo tirzniecība ir tikai par faktiem, jo ekonomika arī ir par faktiem. Mēs, eh, mums ir jāizskaidro, mums ir jāsniedz dati un, fi, un, eh, un skaitļi, un eh, tāpat politika ir svarīga. Veids, kā cilvēkiem ļaut samienoties ar atvērto tirgu, ir skaidrot viņiem, kas strādā, kā, kā viss strādā un jādod konkrēti risinājumi attiecībā uz problēmām. Tas izklausās vienkārši, bet tāds grūtāk ir politiku veidā, nevis Twitterī dot savus risinājumus vai, teiksim, finanšu atbalstu formā, finanšu programmu formā dot šo te atbalstu. Otrakārt, tirzniecības politikas rada iespējas, bet negarantē rezultātus tirzniecības politika paver iespēju uzņēmumam īstenot uzņēmēju darbību, bet kas ir svarīgi, šīs iespējas tiek izstrādātas tādā veidā, kas dod uh, maksimālās iespējas uh, maksimāli daudziem dalībniekiem. To es saucu par iekļaujošu tirzniecības politiku. Kas ir man iekļaujoša tirzniecības politika, kas ir būtiska maziem vidiem uzņēmiem? Tā ir tāda politika, kur galvenais ir uh, faktori, kas kas skar šos MVU. MVU varbūt nav tik ļoti sensitīvi pret faktu, pret tirzniecības izmaksām. Piemēram, kādas ir izmaksas, uh, lai pārvietotos pāri robežām. Tas ir ļoti būtiski, piemēram, regu atšķirības regulējumā. Ja ir pieci uh, tirzniecības līgumu ar pieciem atšķirīgiem partneriem un attiecībā uz vienu un to pašu produktu ir pieci dažādi standarti, tad MVU, te, protams, rodas barjera. Tirzniecības barjeras ir jāizstrādā tā, lai radītu pēc iespējas vairāk iespēju, pēc iespējas vairākiem dalībniekiem, bet uh, tirdzniecības politika jebkurā gadījumā negarantēs rezultātus, un te nu ir jāpievērš darba kārtībai. Uh, Attiecībā uz tirsniecības politika problēma, kas jums ir Eiropā, ir tas, ka tirsniecības politika ir federāla politika un solidārā politika ir nacionālā politika. Un zināmā mērā jūs uh, esat tā kā atstājuši visu tirsniecības politiku Briselē. Un solidaritātes politika ir jāizno dalībvalstīm. Ir uh, atkal jāatgūst šīs te tirzniecības politikas veidošana savā valstī, kas gan nenozīmē, ka tirzniecības politika ir jārenacionalizē, jo ja jūs to darīsiet, nu tad viss, tad varat uh, pateikt tā tā uh, šai politikai. Un es runāju, kā uh, uh, sarunu vedēji no Eiropas puses par tirzniecības nolīgumiem. Uh, Un mans spēks kādreiz bija tas, ka aiz manis bija visas Eiropas valstis kā tirgus, un tādējādi mēs varējām uh, runāt ar lielām valstīm, kas pārstāvēja ļoti lielu iedzīvotāju skaitu. Bet mēs pietiekami uh, neesam atbildīgi par uh, tirsniecības politika, bet ir arī uh, Eiropas politikas, kas arī ir solidaritātes politika, pētniecības un inovāciju politika, kas ir ļoti plaša solidaritātes politika, kur arī tiek eh, īstenota šeit. Que, um, ¿Quién está trabajando eh, sobre políticas eh, económicas? Jā. Mēs ja mēs domājam par iekļaujošām eh, ekonomiskām politikām, ir svarīgi, ka mums šeit ir arī kolēģis no OECD, jo viņi ļoti daudz pievēršas eh, izglītības jautājumam, nodokļu sistēmām, tirsniecības politikai, pārnacionālo eh, uzņēmumu politikai, lai izstrādātu tādu ekonomikas politiku, kas būtu iekļaujošāk attiecībā uz visām šīm politiskajām dimensijām. Uh, ekonomikā. Paldies! Thanks a lot! Paldies! Santa Katrīnas kungam vārds lūdzu. Jā, nav jautājumu, kas bija. Tātad nav uh, tieši atbilžu uz visiem jautājumiem, kas man tika uzdoti. Uh, vispirms atcerēsimies, ka uh, taisnīgas tirzniecības ideja bija nevis dot palīdzību, bet tirgoties ar šīm valstīm, kurām mēs vēlamies palīdzēt. Tātad eh, ir jātīsta, eh, ar, jāatbalsta ar tirzniecības starpniecību ar, ar attīstības mērķi. Ir jāatbalsta pilsoņu iniciatīvas, piemēram, eh, ir Lielbritānijā, Anglijā kustība, uh, brīvprātīgo kustību, kura ir sākusi uh, organizēties un domāt par uh, alternatīvām, un tagad ir uh, eh, 1800 šādu cilvēku visā pasaulē, un viņi uzņems dažādas uh, iniciatīvas, piemēram, ētiskas un līdztiesīgas, jeb taisnīgas tirzniecības tā kā balva. Un tādējādi mēs šo aspektu uzsveram. Uh, Jā, Oxfam ir uh, spiedienu kampaņa pret attiecīgiem zīmoliem. Viņi ved diskusijas ar lielajām grupām - Pepsi, Coca-Cola, Nestle. Un uh, šie uzņēmumi ir uzņēmušies saistības, jo īpaši dzimuma līdztiesības jomā, lai apturētu um, valstīs. Uh, zemes uh, piesavināšanos. Uh, jo šeit nevajag domāt tikai par uh, ļaunajiem un labajiem. Jo tie cilvēki, kuri strādā uh, dažādās valstīs, viņiem arī ir uh, vēlmi iesaistīties uh, ilgtspējīgā tirzniecībā. Uh, Tātad ir jāmēra ne tikai investīciju peļņa, bet arī ietekmu uz sabiedrību. Mēs varam uh, analizēt datus par to, ko kāda aktivitāte dod kādai sabiedrībai, ko, kā tā ietekmē vīdi, kā tā uzlabo uh, uh līdztiesības ar cilvēkiem. Un, uh, Šādas iniciatīvas ir pēc iespējas jāatbalsta, lai nebūtu tā, ka tas būtu atkal jauns ziņojums, kas jāveido uzņēmiem, bet jāiesaista viss tas vienā ziņojumā. Tātad sociālā uzņēma attie, at, atbildība ir ļoti svarīga un mums ir jāspēj izmērīt ekonomisko aktivitāšu ietekmu uz sabiedrību. Protams, uh, ir arī jāparāda, ka ir iespējas uh, sarežģītās situācijās, jo ir uh, iespējas, piemēram, alternatīvās enerģijas, tās ir lielas uh, iespējas uh, uzņēmumiem. Bet, protams, tad, kad mēs runājam par protekcionismu, pirmie, kas uh, to uh, īsteno, ir lielie uzņēmumi, kas baidās zaudēt savu varu šajā situācijā. Un tā ir, ka Tad, kad pilsoņus apdraud uh, uh, kaut kāda situācija, drošības situācija, tad viņi arī sāk sevi aizsargāt, un tāpat arī uzņēmums sevi sāk aizsargāt. Un, protams, kaut kad ir jāpieņem sarežģīti lēmumi un jāpieņem, ka viņu uh, uzņēmējdarbības modeļi vairs nav dzīvotspējīgi 21. gadsimtā, un ir jāmaina savus uzņēmējdarbības modelis. Bet problēma ir šī uzņēmējdarbības modeļa salāgošana ar uh, mērķiem, piemēram, ilgspējīgas attīstības mērķiem. Ir uh, jāveic uh, ierobežojuši pasākumi, lai uz vidi vai sabiedrību negatīvi atstā, um, ietekmi atstājoši pasākumi tiktu ierobežoti. Un ir jāveicina tie pasākumi, kam ir pozitīva ietekme. Kā ilgspējīgu es atvainojos, kā taisnīgu tirzniecību iepludināt parastajā tirzniecībā. Tas ir diezgan absurdi, ka mums vispār ir jārunā par taisnīgu tirzniecību. Visai tirzniecībai vajadzētu būt taisnīgai. Mums vajadzētu nodrošināt, ka tas veicina attīstību visur un arī Eiropā 60. gados bija būtisks, būtiski izaugsmi, bet tā ir labāk jāsadala visā sabiedrībā. Uh, piedāvājums uh, uh, rietumu sabiedrībā ir tāds kā lielisks uh, restorāns, un visiem gribās visu nogaršot. Un tad, kad mēs esam pie galda un beidzot mums dos šos ēdienus, tad jums ielai mērci. Bet tad jūs teiksiet, tā taču tikai mērci, man vajag salātus, gaļu, kartupeļus. Uh, Nu, tā tas ir. Eh, tā ir eh, tirzniecībā. Que, que ça rentre dans une certaine série de, de valeurs fondamentales. Ir jāaizsargā pamatvērtības. Thanks a lot, of course. Paldies. Protams, būtu daudz eh, vairāk vārdu, ja kāds cits vēstu šo te uh, ēdienu, un uh, ir cits skats, ja mēs raugamies, kas notiek uz blakus galdiņa. Dažkārt tā notiek. Bērtām kungs, lūdzu. Brentām kungs. Es atbildēšu uz dažiem jautājumiem. Aizsargāšana jau nav nekāds jaunais fenomens. 80. gados, kad uzsāku savu karjeru, globalizācija bija ļoti atšķirīga, bet uh, daudz tika runāts par konkurenci no valstīm, kur ir mazākas algas. Tika runāts par eh, dažādiem eksporta ierobežojumiem, eh, runāja par te, tekst, tekstilijām, apģērbu ražošanu tā tālāk. Un toreiz mēs daudz runājām par Koreju, Dienvidkoreju, Malaiziju un Taivānu. Pastīsimies, kur, paraugties, kur tagad tās valstis ir nonākušas. Un ja mēs būtu aizsargājušies, kāda tad būtu attīstība šajās valstīs. Es domāju, ka Dienvidkoreja šobrīd tā kā daudz vairāk tiek uh, uzstīt par draudu darbiniekiem Eiropā. Nu, es domāju, ka šādi stāsti varētu arī tikt, uh, tikt ņemti par piemēru, un ja mēs būtu aizsargājuši Koreju, kā tad tur būtu situācija. Es domāju, ka manā profesijā te ir arī interesanti paraugoties, jo, ja mēs runājam par tirsniecības politiku, kas leģit legitimitāte, tad analīzē ir ļoti būtiska loma. Šķiet, ka te ir problēma saistībā ar to, kā ekonomisti ir uh, prezentējuši un analizējuši tirsniecību un tirsniecības politikas, un pārāk liels uzsvars ir likts uz uh, uz lieliem cipariem un nav pietiekami liela vērība pievērsta um, procesiem un tam, kā tie ietekmē cilvēks. Es domāju, ka mums vajadzētu vairāk atgriezties pie šiem jautājumiem un padomāt par citiem veidiem, kā pētīt tirsniecības um, līgumu ietekmi, pētīt, kā tie ietekmē konkrēts cilvēku grupas un kādu politiku var īstenot, lai palīdzētu viņiem pielāgoties globalizācijai. Es domāju, ka te tik tiešām ir uh, tāds neliels izaicinājums uh, ko vajadzētu risināt ekonomistiem, un eh, mēs arī redzam, ka politiķi mums te bieži vien saka, ka mums nevajag vairāk analīžu. Manuprāt, tā ir kļūda, bet varbūt tas uh, atspoguļo to, kas viņuprāt ir analīzes kvalitāte. Te būtu jā, kas vairāk jādara. Otrs jautājums, kas ar to ir saistīts, ir uh, kritika attiecībā uz tirdzniecības politiku, un tas arī ir saistīts ar analīzi. Bet es domāju, ka mana institūcija ir uh, darījusi un, ir, un arī turpmāk būs kritiska attiecībās tirzniecības politika, kur mums šķiet ir pretējs efekts. Mēs esam devuši savu pienesumu diskusijām par, uh, par, uh, par ekonomiskās partnerības nolīgumu Un te, protams, ir zinām rezultāti, bet, ja mēs runājam par, par, par līgumu visu, bet izņemot ieročus, tad tam ir bijis ļoti būtiska ietekme apģērbu um, ražošanai Āfrikas valstīs. Tā kā, ja mēs būtu bijuši ierobeju žojošāk attiecībā uz šo te programmu, programmu visu izņemot ieročus, tad būtu rezultāti daudz labāk. Tā kā te tiešām ir jādomā par labas kvalitātes analīzi, un uh, tas būtu vairāk nepieciešams. Paldies! Paldies! Pirmkārt, es gribētu pateikties eh, visiem eh, paneļa diskusijas dalībniekiem. Paldies um, abām paneļa diskusijām, tāpat Rinkler kungam. Mm, varējām lieliski iepazīties ar tirdzniecības politikas pašreizējo situāciju, to, kāda situācija šobrīd ir mm, ne tikai Eiropas Savienībā, bet arī citvietu pasaulē. Paldies jums par to. Es domāju, ka tas mums dod. Um, ļoti lielus mājas darbus šeit komitejā. Un man šķiet skaidrs arī tas, ka tirdzniecības politika jau nav nokritus no debesīm, to izstrādāja cilvēki. Un, protams, tā ir iespēja, un cilvēki var mainīt tirdzniecības politiku, un mums ir jāpadomā par prioritātēm, par to, kā pareizi nosprāst šīs prioritātes. Varbūt Ilgtspējīgas attīstības mērķi var būt par tādu kā kompas, un es domāju, ka vienīgi, tas ir vienīgais um, šāda veida līgums, kam uzreiz piekrita visas dalībvalsts, un tāpēc tas varētu kalpot kā tāds kompas. Un jā, mums ir jāturpina strādāt. Vēlreiz liels jums paldies visiem! Un kā Vinklera kungs teica, strādāsim visi kopā. Paldies!